I think we can start. Ich begrüße sehr herzlich Pat Cox, der den Parlament. Gribēju sirsnīgi sveikt Pētu Koksu. Viņš kādreiz bija Eiropas parlamenta prezidents. Tagad viņš ir Skandināvijas vidus jūras koridora koordinators. Jūs varat tagad iepazīties ar darba kārtību. Esam ļoti priecīgi, ka pēc koks ir pie mums ieradies. Tagad došu jums vārdu 10 minūtēm. So, Mr. Chairman and members. Priekšsēdētāji, Godātie deputāti, gribēju pateikties par iespēju šodien uzstāties runājot par Skandināvijas un Vidusjūras koridoru. Šajā lakoniskajā prezentācijā es gribētu runāt par eh, darba plānu, par to, kas notiek, cik daudz darba ir veikts, bet eh, kopīgi ar Meķu Grošu es jau pirms dažām nedēļām jūs ar to iepazīstināju un tad arī pievērsīšos projekta finansējumam un tāpat arī par turpmākajiem paredzētajiem soļiem. This year, as you know, was the starting point. Šogad sā, sāka darbu pie visiem koridoriem un pagājušā gada martā tika iecelti visi atbildīgie koordinatori. Martā es tiku oficiāli iecelts amatā un kopīgi ar dalību valstīm mēs turpinājam savu darbu. Dalību valstis, reģioni, infrastruktūras uzņēmumi sāka uh, ar um, ārējo konsultantu palīdzību izstrādāt koridoru plānus un arī uh, dažādus kritērijus kas ir attiecinām uz katru kritēriju. Uh, Ir bijuši daudzi komandējumi, daudzas tikšanās šajā laikā, pie tā vēl atgriezīšos vēlāk. Mēs tikāmies ar Eiropas parlamenta deputātiem, komitejas locekļiem, ar kolēģiem no dalību valstīm, kur um, cauries koridors, ar kolēģiem no ministrijām, ar vietējām pašvaldībām un tā tālāk skan med koridors Jūs varat redzēt tā galvenos raksturošos lielums šajā attēlā. Tas ies pa septiņām Eiropas Savienības dalību valstīm - Somiju, Zviedriju, Dāniju, Vāciju, Austriju, Itāliju, Sicīliju un tālāk līdz Maltai. Un arī uh, Dienvidu Oslo būs savienojums ar Gētebergu Līdz ar to Norvēģija arī ar mums sadarbojas šī tuneļa veidošanā, un um, mēs esam arī um, atpazinuši tādas 18 pilsētas mezglus, kas ir jāiekļo regulā. Jūs 13. gada beigās par to nobalsojām. Ir 19 galvenās lidostas, 25 galvenās ostas, 44 dzelzceļa termināli un 16% no ES teritorijas skar šis koridors, tāpat kā uh, 27% ir aprēķinātais uh, IKP budžeta daudzums. Ja mēs runājam par eh, koridoru saskaņotību ar TNT eh, standartiem un pirmajā gadā eh, veikto darbu, mēs jau ļoti rūpīgi iepazināmies ar parlamenta regulu, skatījāmies, kā tas, kā tā būs šī saspēles ar dažādiem transporta veidiem, ostām, dzelzceļiem, lidostām. Un šajā attēlā jūs redzat piemēru, kas saistīts ar dzelzceļu, Protams, ir jādomā par elektrifikāciju, par to, kāda mm, spriedze tiks izmantota un arī par uh, to, uh, cik lielu svaru varēs pārvadāt, piemēram, pa dzelzceļu, cik liels, cik garš var būt maksimāli vilciens, te ir pieminēts maksimālais garums 740 metru garumā, un, protams, jādomā arī par uh, eh, IT sistēmu saskaņošanu. Te mēs runājam par 9000 kilometriem uh, dzelzceļa līniju un, protams, ir jāskatās, vai uh, dzelzceļš Eiropas Savienībā atbilst visām prasībām, kas ir jāievēro, ja cels šo koridoru. Uh, Ja mēs runājam par atbilstību TNT standartiem, ir uh, vairāki izaicinājumi, kurus mums izdevās uh, atpazīt. Ja mēs runājam par ceļiem, ir ļoti daudz sastrēgumu, tas nav nekāds pārsteigums, it sevišķi uh, pīķa stundās un aplielām pilsētām. Protams, līdz ar to ir jāuzlabo infrastruktūra, ir jābūt eh, vairākām degvielas uzpildes stācijām un jādomā arī par auto stāvvietām. Runājot par ostām, ir jābūt vieglākai piekļuvēji no uh, sauszemes puses, uh, jo Brians Simpsons strādā pie iekšzemes ūdens ceļiem, tātad tur jau ir piekļuva no uh, ūdens puses. Runājot par lidostām, ir jābūt arī uh, nodrošinātai piekļuvē ar vilcienu visām galvenajām lidostām un ir jābūt arī labākam savienojumam starp uh, sauszemes ceļiem, starp šosejām un dzelzceļiem. Es domāju, ka pie tā mums ir jāstrādā pamatīgāk. Mēs sapratām, ka ir arī daudzi uh, problemātiski jautājumi, un šeit trūks divu galveno savienojumu. Brēnera uh, pazemes tunelis, kas savieno Ziemeļu Itāliju ar Innsbruku un savienos Vidus jūru uh, ar uh, Ziemeļu Eiropu pa, pazemes tuneli, un ir, ir arī šis fēmērnas jostas savienojums, kas savienotu Dāniju ar Šlēzvigu Holštainu e, Ziemeļvācijā caur Hamburgu, tātad Hamburgu ar Kopenhāgenu un tālāk vestu uz Malmi un Stokholmu. Līdz ar to mēs šeit runājam par tādiem jauniem uh, reģionu savienojumiem Eiropas Savienībā. Mēs arī eh, īpaši daudz uzmanības pievērsam ERTMS. Jāsaka, ka tagad situācija ļoti fragmentizēta un visu to panākt eh, līdz 2030. gadam būs patiešām ļoti sarežģīti. Uh, Tālāk runājot par dažādu transportu veidu modernizāciju, šis saraksts ir ļoti garš. Mēs domājam arī par eh, labākiem sauzemes savienojumiem, par eh, DUS infrastruktūru un dažas no projektiem varēs eh, finansēt pateicoties šim aktuālajam DFS bet, protams, ir jāveic daudz priekšdarbu. Mēs esam arī skatījušies, kādi ir šie sašaurinājumi problemātiskie ceļa posmi gan uh, uz dzelzceļa, gan uh, uz maģistrālēm. Mēs esam arī uh, mēģinājuši saprast, kur ir nepieciešams visvairāk finansējuma. Tā tad ir tagad jau konstatēts, ka 394 projektiem ir jātiek pat, pabeigtiem līdz 2030. gadam, lai vispār kaut ko panāktu. Un uh, aplēses liecina, ka būs nepieciešams apturēni 144 miljārdi eiro, bet tādā veidā mēs varēsim sekt tikai 73% no projektiem. 144 miljārdi ir minimālā summa, bet nu noteikti negalējā. 73% tiks piešķirti dzelzceļam, 21% ceļiem, 3% ostām, 3% līdzīgās daļās lidostām, šiem ceļa, dzelzceļa termināliem un satiksmes mezgliem pilsētās. Protams, mums ir jādomā arī par tādu labāku finansējumu un investīciju plānošanu turpmāk. Jūs jau pieminējāt regulā, galvenās prioritātes esat tās minējuši arī savās diskusijās. Šie pārobežu savienojumi būs tie, kas nodrošinās patieso Eiropas papildvērtību. Atkal es varētu runāt par Brēnēra pazemes tunelu un Femārnas eh, jostas savienojumu. Es domāju, ka nav uh, uh, nekāda labuma no šādiem savienojumiem un tuneļiem, ja nav pietiekam labas piekļuvis, tiem jādomā par visu infrastruktūru kopumā. Un jāsaka, ka Brians Simpsons kopīgi ar mani ir strādājis pie ļoti daudziem uh, Eh, nozīmīgiem jautājumiem mums arī vajag vairāk investīciju. E RTMS. We need to develop more work and are planning to do so with Ja mēs runājam arī par konsultantu iecelšanu amatā, tas notiks turpmāko nedēļu laikā, lai viņi mums labāk palīdzētu uh, strādāt pie uh, urbāno mēzglu attīstības. Un mēs jau arī zinām šo teicienu, tātad Roma netika uzcelt vienā dienā, to pašu var attiecināt arī uz šo projektu. Jādomā arī par programmatūru, ne tikai par infrastruktūru jādomā par ilgtspējīgu uh, infrastruktūru, kas varētu atļaut samazināt troksni pilsētās un ārpus tām. Protams, mēs varēsim uh, diskusiju gaitā eh, nonākt pie patiesības un arī komunikācijas stratēģija šeit ir no svara. Es pie tā varētu vēl atgriezties vēlāk, ja gribat konkrētus piemērus. Uh, bet domāju, ka e, jāapmainās ar paraugu praksi un tā mēs varēsim tikt tālāk. Mēs esam arī sazinājušies ar dalību valstīm, lai varētu arī uh, domāt par konkrētiem priekšlikumiem. Nu, protams, nevajadzētu būt šīm diskusijām tādām neauglīgām, ka vesels bars cilvēki ierodas uz Briselu un klausās piecos cilvēkos un dodas mājās un nesaprot, kādēļ viņiem tas viss bija nepieciešams. Nē, mums ir jābūt tādai produktīvai, lietpratīgai viedokļu un ideju apmaiņai. Jāsaka, ka Zviedrijas transporta ministrija ir piedāvājusi nosūtīt eh, vienu no saviem darbiniekiem, lai viņš mūs konsultētu eh, un varētu palīdzēt arī ar praktiskiem piemēriem. Es domāju, ka cits valsts varētu darīt to pašu. Ja mēs runājam par pārvaldi un eh, dažādiem komundējumiem, uh, Mums ir bijuši vairāki projekti, mums ir bijušas vairākas tikšanās, es kopīgi ar Vimu van de Kampu un Leo Hubertu esmu jau bijis 21. komandējumā kopš pagājušā gada marta. Mūsu darba plāns bija patiešām paveikts tā, kā tas bija plānots, un uh, tas, ka dalība valstis ir vienprātīgi noskaņots, mums ir liels iedrošinājums un daudzi ir strādā, gatavi strādāt pie šādiem projektiem, uh, ievērojot uh, diezgan līdzīgas grafikas. Priekšsēdētāji gribēja pateikties uh, jūsu komitejas locekļiem par to nepārtraukto atbalstu, šo atbalstošā plāca sajūtu, ko esam izjūtuši no paša darba sākuma posma un gribēju pateikties arī Hubertam un pārējiem, kas ir darījuši tik daudz, lai vispār varētu organizēt šos komandējumus. Ja mēs runājam par projektu finansējumu, ja drīkstu tam pieskarties dažos vārdos, 29. jūnijā komisāre Bulca paziņoja, Uh, konkursu uh, lai varētu pieteikties projektiem attiecībā uz Connecting Europe instrumentu, un šķiet tas ir tāds vērienīgākais projekts uh, kopš 94. Mm, gada. Es gribu teikt, ka ir uh, bijuši nozīmīgi uh, projekti ScanMed koridora ietvaros, kas ir saņēmuši lielu finansējumu daļu. Mēs te runājam par 14 projektiem, kam ir piešķirts 1,19 miljārdu eiro, tātad aptuveni uh, 15% no kopīgā finansējuma, ja mēs runājam par uh, fermārna, fermendelta šaujuma projektu, Un Brennera tuneli tas ir eh, saņēmis eh, ļoti lielu finansējumu, ņemot vērā eh, tā pārobežu raksturu, un 146 miljoni ir piešķirti atlikušajiem 12 projektiem, piemēram, kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, ceļa, dzelzceļa savienojumiem, alternatīvām transporta sistēmām un alternatīvām degvielām. Uh, Tāpat ir daudzi projekti, ko var eh, finansēt pateicoties horizontālām projektām, piemēram, eh, jūras maģistrāles eh, un citi koridori, kas, un jāsaka, ka 735 projekti tika iesniegti, lai pretendētu uz finansējumu un tikai 276 saņēma finansējumu. Šī lielā interese pierāda, ka patiešām ir kaut kas jādara un ka ir jātīsta transporta infrastruktūra. Priekšsēdētāji kungs, ja drīkstu vēl kaut ko pateikt par turpmākajiem plāniem, septembrī un decembrī mēs iecelsim konsultantus, lai varētu plānot darbu jau nākamajā posmā. Mums ir konkrēts vadlīnijas, ir CEF ir eh, bijis pirmais konkurs, lai varētu iesniegt projektus eh, CEF finansējumam. Un, protams, ir kaut kādā brīdī jāķers pie īstenošanas, starp galvenajiem spēlētājiem valda pilnīga saprašanās, mums ir jāturpina savs darbs, lai mēs varētu nonākt pie kopīgā Eiropas mērķa, uzlabojot mūsu kopīgo nākotni, pateicoties labākai transporta infrastruktūrai. Paldies un gaidīšu jūs jautājumus. Thank you very much. Un... Paldies. Tagad kolēģi var uzdot jautājumus. Hena Virkunena. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Paldies. Great pleasure for us to have you here in a. Paldies. Eh, ir liels prieks jūs redzēt transporta komitejā. Jāsaka, ka šis ir viens no svarīgākajiem koridoriem Eiropā. Tādā veidā varēs labāk savienot Eiropas ziemeļus un dienvidus. Es pati nāku no Somijas, un, protams, man tas arī šķiet ļoti aktuāli. Tā varēs arī uh, vieglāk nokļūt Krievijā un piekļūt Krievijas tirgiem. Nu jā, Šobrīd mums ir visai saspīlētas attiecības ar Krieviju, visi zina, kādēļ tas tā ir, bet nu, tādā tālākā nākotnē plānojot, ir jābūt labākai piekļuvēji, labākiem savienojumiem ar milzīgajiem Āzijas tirgiem. Tādēļ šis skan medu tunelis ir ļoti nozīmīgs Eiropas nākotnē. Tas tāpat ir izcils uh, multimodalitātes piemērs, tātad šeit var savienot jūras maģistrāles ar dzelzceļu, ar uh, uh, šosejām un tā tālāk. Es jau uh, Rīgā TNT dienās varēju klausīties pata Koka, Koksa prezentācijā un tagad es gribētu dzirdēt dažus vārdus par uh, sārakstu, par uh, attiecīgajiem projektiem. Daži eh, finan daļa finansējuma tika piešķirta arī tādiem projektiem, kas jau piedalās TNT. Un Skandināvijā mums ir patiešām daudzas nozīmīgas ostas, dzelzceļš tiek daudz izmantots, ir arī sašķidrinātas dabas gāzes projekti, un Jūs jau pieminējāt šos galvenos sašaurinājumus un trūkstošos posmus, tātad Somijā mēs saņemsim tam finansējumu, bet gribēju pavaicāt, vai esat gandarīts ar līdzekļu sadalījumu un asignējumu? Jums šķiet, ka tādas grūtākās vietas, šos šauros vietas varēs uh, izskaust pateicoties finansējumam? Un Jūs teicāt, ka vairāk uzmanības jāpievērš arī šiem urbānajiem mezgliem. Es īstenībā nāku no Somijas uh, perifērijas. Mēs zinām, ka koridori beigsies uh, Somijas, ziem, Somijas dienvidos, bet uh, daļa tātad no Zviedrijas neietilpst šajā koridorā. Uh, Vai jūs domājat arī par labāku koncentrēšanos uz ziemeļiem, jo jādomā jau arī par tā potenciālu, kas slēpjas Arktikas reģionā. Tieši, nu, varbūt tur arī varētu tāds savienojums izveidot. Paldies, Vims van de Kamps. Viņš negribēja runāt, ne? It's more fair you first take the other groups. Varbūt, ka godīgāk būtu citām grupām sākumā dot vārdu. Nu, tad Jens Nielsens tagad. Tack så mycket. Eh, jag som kommer från norra Sverige är... Es nāku no Zviedrijas ziemeļiem. Un es, protams, esmu ļoti ieinteresēts šajā koridorā. Runājot par prioritātēm, kas jānosaka līdz 10. jūlijam, esmu gandarīts eh, par to, ka ziemeļ, eh, Zviedrijā, Ziemeļ, Somijā, Baltijas koridors ir uh, Un te ir arī jāveido savienojumi ar šo koridoru, kā mana Somijas kolēģi jau norādīja. Un daži jautājumi, jo, nu, tās ir tādas lietas, kuras es vēlētos noskaidrot. Jūs esat koordinators, bet kā jūs sastrādājaties ar dalību valstīm, jo mm, vismaz manā valstī valdība ir atbildīga par līdzfinansējumu un ir jāpārliecinās par to, ka būs iespējams gūst viņu atbalstu. Oslo, Kopenhāgenes eh, lielceļš nav iekļauts šajās prioritātēs, tomēr tas ir pietiekami svarīgi. Tātad jautājums par to, kā notiek eh, sadarbība ar valstīm. Un otrais jautājums ir par ideju laboratoriju. Mm, cik tālu jūs tur esat nonākuši? Uh, Ja jūs veiksiet lielas investīcijas infrastruktūrās, būs daudz cilvēku iesaistīti, daudz zināšanu, bet ir jāturpina domāt atvērti un inovatīvi. Ko jūs domājat? Vai jūs domājat, ka šī iniciatīva var turpināties, iesaistot uh, pašvaldības koridorā, vai jūs domājat, ka viņi turpinās mm, sniegt idejas? jo nevienmēr tās var nākt no jums, nevienmēr tas var būt no jums, bet varbūt arī pilsētas var pārņemt Uh, stafeti un arī dot savu ieguldījumu inovācijā un izaugsmē. Paldies! Gezina Maisner. Jā, paldies, tagad Gezina Maisner. <laughs> Jā, eigentlich sollte Frau Teliška zuerst, weil er die ganze Zeit zugehört, aber... Nu, varbūt, ka kolēģis uh, varēja izteikties vispirms, jo viņš cītīgi bija klausījies. Nē, bet nu labi, es sākšu. Es sākumā nebiju šeit, tāpēc es domāju, ka man būs iespēja runāt kā otrais. Man ir pavisam uh, konkrēti jautājumi par jūsu pieminētajiem koridoriem. Šis te Fērmanbelts eh, šauruma projekts ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs visi zinām, ka uh, šis te tunels, ja tas tiks uh, tik tiešām izbūvēts, tad rodas jautājums, Cik lielā mērā jūs varat ietekmēt Vācijas valdības rīcību šajā projektā? Jūs zinat, ka ir vienošās um, starp Vāciju un Dāniju, un mēs zinām, ka tas noteikti uh, būs jātīst tālāk, tas noteikti ir Vācijas kompetencē, bet no. Nu, Tātad kādas ir iespējas šeit kaut kādā veidā ietekmēt Vācijas valdības rīcību? Un arī Epsilon mm, posms mm, Hamburga, Brēmena, Hanovera. Mēs esam 20 gadus maksājuši par plānošanas darbiem un mm, šobrīd varbūt ir alternatīva, bet kā jau mm, kolēģis teica, mm, kolēģis no Zviedrijas teica, cik lielā mērā jūs varat ietekmēt uh, valdības tā, lai tik tiešām šajos projektos varētu iegūt Eiropas līmeņa pievienoto vērtību, un vai jums ir nepieciešams mūsu atbalsts? Tātad, vai mums vajadzētu paskubināt savas valdības? Tas būtu viens jautājums. Un vēl viens jautājums. Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties Eiropas projektu ietvaros. Um, kāda ir jūsu sadarbība ar Brian, Brian Simpsonu? Es šo jautājumu uzdevu arī viņam pašam vakar. Runa drīzāk ir par ostām, jo runa ir par uh, jūras uh, uh, kuģošanas ceļiem. Un cik lielā mērā jūs kā koordinators esat iesaistīts tādā stratēģijās kā Sea Baltic, Sea Bases stratēģija, Baltic stratēģija un Adrijas jūras stratēģijām? Varbūt, ka arī e, šajos projektos jūs būtu jāiesaist vairāk. Paldies, un tagad vārds Vandi Kampa kungam. Eh, voorzitter, dank u zeer. Um, Paldies. Pa, Koksa kungs jau šo to e, teica par komunikāciju. Es eh, uzdevu to pašu jautājumu arī visiem eh, citiem koordinatoriem. Tātad Eiropas pilsoņi zina visu par Grexit, bet nezina neko, pilnīgi nevienu detaļu par TNT projektiem. Protams, es saprotu, ka jūs tiekaties ar eh, likumdevējiem, ar uh, pilsētu mēriem, bet kā jūs sazināties, kā jūs tātad informējat lielākās tautas masas, ja drīkstu tā teikt? Uh, Otrs jautājums, Gezīna jau to pieminēja, tātad atļaujas ir, protams, ļoti sarežģīti projekti, te ir jādomā par ilgtspēju, ir eh, jāsazinās eh, ar provincēm, pašvaldībām, viņām eh, tam visam arī ir jādod zaļā gaisma. Trešais jautājums ir tāds tehniskas dabas jautājums. Ja mēs domājam, piemēram, par uh, satiksmi Somijā, nu tur noteikti um, šī amplitūda, varbūt tur nav tik daudz transporta uh, kā starp Hamburgu un Hanoveri. Nu, Tātad vai uh, šī satiksme ir uh, vienlīdz intensīva visā koridoru garumā, par to noteikti jāpadomā un kā tas varētu atsaukties uz finansējumu. Tālāk par ESIF. Uh, Mēs ļoti daudz runājam par CEF, jeb Connecting Europe Facility. Lietotājs maksā. Nu, attiecībā uz ESIF to varētu izmantot vienkārši lieliski, kaut vai padomājot par savienojumu starp Dāniju un Vāciju un minēto Brennera tuneli. Vai mēs varētu vēl vairāk naudas varbūt aktivizēt? Paldies! Danke sehr und jetzt hat das Wort Alfred. Liels paldies un tagad uh, vārds Ekon pārstāvēm no Maltas. Jā, paldies priekšsēdētāji. Uh, progress, kas ir panākts šajā Skandināvijas vidusjūras uh, koridorā, ir diezgan iespaidīgs, un es domāju, ka uh, daudz nopelna noteikti ir Koks kungam personīgi kā koordinatoram šie, šā projekta jautājumā. Es esmu eh, sazinājies arī ar iestāžu pārstāvjiem Maltā, viņi priecājas par to, kas ir paveikts līdz šīm. Rezultātā visi eh, tie projekti, kas ir iekļaut eh, TNT vadlīnijās, šķiet ir sasniegti, bet šis, šajā projektā ir iesaistīti vairāki Eiropas Savienības reģioni un Un, protams, ka šie reģioni atšķiras tīri no ekonomiskās attīstības viedokļa un mums visiem ir prioritāte samazināt šīs atšķirības un varbūt, ka um, šis darbs pie Skandināvijas vidusjūras projekta mums ļauti izdarīt secinājumus un uh, piemērot praksē to uh, pieredzi, ko esam ieguvuši. Es Vēlētu zināt, cik lielā mērā jūs esat uh, sadarbojušies ar citiem koordinatoriem un arī uh, runājot par tā dēvēto Junker plānu, uh, cik lielā mērā tas ļaus piesaistīt jaunas investīcijas Eiropā um, un radīt konverģenci. Un vēl viens jautājums, vai jūs esat saskāries ar grūtībām, um, cenšoties koordinēt projektus dažādu reģionu starpā, tātad to. Tā, šo projektu, šo reģionu, kas ir diezgan atšķirīgi Eiropas dienvidos un Eiropas ziemeļos. Paldies! Paldies, un tagad Pavels Telīčka. Jā, paldies! Man šķiet, ka tas, ko jūs, eh, jūs teicāt šodien, patiesībā ir apstiprinājums tam, ko teica jau jūsu kolēģi, ka TNT projekts ir tik tiešām veiksmes stāsts, un tas ļauj eh, integrēt centienus un izmantot pēc iespējas labāk ierobežotos finansiālos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā. Liels paldies par jūsu izsmelo, izsmeļošo ziņojumu. Ļoti daudz jautājumu jau tika uzdot, un man var būs tikai daži papildi jautājumi. Es priecājos par to, ka jūs teicāt, ka jūs eh, organizējat savu darbu kopā ar kolēģiem par jūras eh, navigācijas ceļiem un varbūt man būtu konkrētāks jautājums nekā Gezīnai. Kopš ir, ir apstiprināts šis uh, eh, FC projekts, vai jūs zinat, ka dalībās vēlas tagad varbūt apsvērt iespējas Uh, strādāt pie projektiem, ko sākotnēji bija paredzēts finansēt ar e CF. Un jūsu skatījumā tas varbūt ir savietojams. Protams, ka e CF uh, gadījumā runa ir par cita veida projektiem, bet uh, ESIF varbūt ir citādi, jo šajā gadījumā mēs gaidām peļņu no investīcijām. Tālāk man būtu jautājums. Jūs atsaucāties uz to, ka, ka šis tik tiešām ir vērtīgs instruments, kas ir jūsu rīcībā, vai varbūt jūs gaidījāt ko vairāk? Es domāju, ka pārējos jautājumus jau uzdeva kolēģi, un tas arī pagaidām būs viss no mans puses. Paldies, tagad vārds Dominikam Rikē. Paldies priekšsēdētāji, man ir tikai viens jautājums. ir uh, koridorā krustojums ar Rail Baltic, un runa ir par vietu Ziemeļvācijā, un attiecīgās federālās zemes uh, valdība šobrīd strādā pie kā ļoti nozīmīga projekta šajā vietā. Vai te ir pārdoms uh, kontaktgrupas, uh, vai tiek domāts par to, kā uh, Ehm, kā notiks darbība šajā vietā, kur vairāk ļoti svarīgi strateģiski punkti, eh, jeb ja strateģiskas līnijas šķērso vienu otru. Lielas paldies! Jā, protams, ka pārobežu uh, tīkli ir ārkārtīgi svarīgi un tiem ir pievienotā vērtība, cik liela ir iespēja pievērst uzmanību vispirms šiem pārobežu projektiem. Piemēram, Vācijā Erfurt Nirnberga, un pavisam drīz tā tiks pabeigta, bet, bet no Minhenes uz uh, Brenneru mums vēl pat nav uh, izlemts par to, kādā līnijā ir šis ceļš, un ir piešķirt līdzekļi bet šobrīd Vācija nedomā par šo pārobežu uh, līniju. Tātad, kādas ir iespējas ie, ietekmēt kaut ko, jo pretējā gadījumā uh, um, šie te līdzekļi tiek piešķirt citiem projektiem, nevis šiem te pārobežu projektiem. Oslo, Trelleborga un uh, Rostoka, te es redzu kartēs, ka būt, tas būtu lielisks uh, savienojums. Uh, visās minētajās vietās ir osta, kāpēc mēs izvairamies no uh, šādas līnijas. Uh, Gezīna Maisner, Maisner pieminēja Epsilon uh, trasi. Tā pagaidām ir uh, aizgājusi aizmirstībā, bet Hamburga, Brēmen un Hanover ir šī šaurā vieta Vācijā. Un viss Eh, visas Skandināvijas satiksme tiek savienot caur šo Hamburgas šauro vietu. Un nav iespējams te kaut ko darīt, ja mēs pastiprinām satiksmi. Un, eh, protams, ka mēs varam izmantot arī eh, Brenner projektu, bet par to. Bet tālāk runājot par Fermanbēlu šaurumu, Vācija piekrīt tikai tāpēc, ka um, Viņi teica, ka jā, nu, to izlemj uh, dāņi, un ja viņi par to maksā, mēs nevaram uh, teikt, ka mēs neko nedarīsim, bet mums ir nepieciešami līdzekļi. Un Vilis Bīčiks vienmēr ir teicis, ka Ferba un Bēlčaurums tiek uh, veidots, bet. Uh, Es esmu iemācījies skolā, ka ķēde ir tik spēcīga, cik uh, spēcīgs ir vājākais posms, un mums ir jāsaprot, kas aiz tā visa slēpjas. Un mēs varējām izraudzīties alternatīvu šim Fermanbelt šaurumu projektam. Un Fermanbelt šaurumu projektam um, bija tikai trešdaļa līdzekļu, uh, Dānijā sākās milzīgas diskusijas, bet uh, kā mēs varam atrisināt šo jautājumu, varbūt, ka šis te uh, pozitīvais projekts gal galā uh, sašķobās arī Dānijā, un kur mēs darīsim tādā gadījumā. Un tālāk. Trelevor Grostok, es domāju, par to vispirms ir jāpadomā, un tad mēs varam rotēties uz pārējiem aspektiem. Jā, un vēl viens aspekts, kas ir saistīts ar pārobežu projektiem. Uh, Pirms 15 gadiem tika uzbūvēts autoceļš eh, ātrgaitas eh, šosei Spānijā, mm. un tas tika izbūvēts līdz eh, Francijai, un Francijā paziņoja, ka tālāk tas netiks izbūvēts un tika paziņots, ka vairāk nekas tāds netiks darīts, jo šis projekts, kas tika finansēts 85% apmērā, no Eiropas Savienības līdzekļiem eh, gal galā netiek turpināts otrpus robežai, un tas pats sakāms tagad par Fermanbēlta šārumu projektu. Tagad vārds jums. Thank you, Chairman, and thank you, members, for a, uh, a very wide variety of uh, Paldies priekšsādātāji, paldies uh, deputātiem par uzdotajiem jautājumiem, par pausto atbalstu šim projektam. Arī to es ļoti augstu novērtēju un jums par to pateicos. Uh, Runājot par pirmo jautājumu par to, vai esmu apmierināts par izvietojumu. Un, kā jau iepriekš minēju, ir 730 uh, projekti aptuveni, kur uh, vajadzīgi 680 mm, miljārdu un uh, tika izvēlēti tikai 276 projekti. Un es priecājos, ka projekts, kurš guva vislielāko atbalstu, ir Brēnenberas tunelis, un, un tas saņēma 1,2 miljārdus uh, eiro, un Fermanbelta šauruma projekts, un tas bija sestais sarakstā no 276 izvēlētajiem projektiem, tātad sestais no 276, tā arī ir uh, laba perspektīva debatēs, mm, neraugoties uz uh, komentāriem, un par Fermanbeltu. Uh, tur bija aptuveni 589 miljoni eiro, un es domāju, ka Fermanbelts vēl mm, ies mm, sniegs eh, plašāku ietekmi nekā tā atrašanās vieta. Un, eh, līdz 20. gadam nebija piešķīrumi paredzēti, un eh, ja notiks tur projekta virzība, tad uh, Mm, Fermenbelts eh, šajā gadījumā varēs attīstīt savu projektu infrastruktūras ziņā, un tad mēs raudzīsimies arī uz konkursiem nākamajā raundā mm, CEF un skatīsimies jaunajā CEF eh, tieši to pašu, ko jūs darīsiet arī skatot eh, un spriežot par jauno daudzgadu finanšu schēmu. Es domāju, ka sākums, izejas punkts ir labs un tas vēl nav noslēguma punkts. Un par fermenbeltu vēl. Uh, Mm, un Brenneru ir jāsaka, ka mm, tas vēl tikai sākas. Brennera gadījumā jau ir iespējams parakstīt līgumu, tiklīdz ir apstiprinājums mm, pat trīs nedēļu laikā. Līdz ar to um, projektu situācija ir atšķirīga, tāpēc es aicinātu jūs nevilties un priecāties par šo sesto pozīciju no 276, un jāatceras, ka tur būs arī citi raundi. Tad bija jautājums par mm, Krievijas-Āzijas savienojumu. Mm, Somijas eh, sārunās, mūsu sarunās Somijā, jums jāsaprot, ka tas bija svarīgs eh, punkts eh, Somijas iestādēm un mm, nedaudz aizmirstot plašāku uh, ģeopolitiku, kurai nav saistības ar infrastruktūru, ir eh, Somijas valdības iesaista apņemšanās izmantot šos savienojumus un tos nodrošināt, lai tie būtu Somijas eh, robežās ar Krieviju un tur, turpinātos tālāk uz eh, ziemeļiem, kas ir ļoti svarīgi mm, Skandināvijas dienvidu koridorā. Un tad par mm, Ziemeļ Zviedriju un Ziemeļ Somiju. Vispārēji raugoties koridors apstājas eh, dienvidos, bet eh, mēs, protams, to ļoti labi apzināmies un dažos gadījumos šajos dažos eh, daži posmi ir iekļauti vispārējā tīklā un mēs jebkurā gadījumā neskatāmies uz to, ka mēs, ka mēs necenšamies saprast pušu bāžas un uh, Dažos pētījumos, kādi mums tiek iesniegti, tie attiec uz Arktikas reģionu un dienvidu izējas ostām. Mēs neesam izslēguši, neesam aizmirsuši šīs vajadzības, pat ja konkrēti kor koridoru plānā tas neparādās. Un turpmākajos mēnešos detaļas vēl precizēsim, arī apmeklēsim Ziemeļu Zviedriju pēc uh, Mm, uzņēmumu un mm, pašvaldību uzaicinājumu, un viņi arī ļoti labi apzinās savas vajadzības, jo satiksmes mm, plūsma ziemeļos ir, ir pietiekami intensīva, un tas ir ļoti svarīgi izveidot šo koridoru tur. Un par pilsētu iesaisti, nu, tur ir 900 km dzelzceļš, 500 km mm, autoceļa nu, ir gana e, plaša šī zona un e, katram koordinatoram ir e, čākli jāstrādā, lai to visu pārvaldību un mm, ir nepieciešams arī, lai puses vēlētos iesaistīties un es versos ekonomikas un sociālo lietu komitejā, lai mm, nodrošinātu kontaktu ar pilsonisko sabiedrību, ko mēs vēlamies veikt, bet nav tas vienmēr viegli, un Maumē arī ir ļoti liels dalībnieku skaits no plašāka reģiona kopumā, līdz ar to mēs tiešām vēlamies iesaistīt plašākus lokus. Par Fermanbelta šaurumu un jautājumiem, kas ar to saistās par šo projektu, tātad Es domāju, ka tas bija tāds vispārējāks e, jautājums, un es, e, un, lai to skaidri noteikti, lai būtu noteikta saita, bet nebūtu mm, savienojums, tas ir, tas ir mm, neatbilstoši, un uh, nevienmēr ir viegli saprast, kas ir vislabākais. Mēs esam iesaistījušies mm, pastāvīgā darbā, un mēs pastāv, pastāvīgi iesaistāmies par šo projektu. Katreiz, kad es tiekos ar ministru Dobrinu, uh, Um, transporta ministru Berlīnē, tas vienmēr ir darba kārtībā, kad es tiekos ar Deutsche Bank, DB Nets, par to runājam. Katru reizi mēs, kad runājam ar Striņu, kas mm, koordinē visus eh, reģionus un kas iesaist arī pilsoniskās sabiedrības un reģionālos pārstāvis, mēs Katreiz par to runājam, un oktobrī mēs paredzējām doties uz Šlozenkarsteni un tikties ar politiskajām amatpersonām, lai to uzsvērtu, un tiešām tas ļoti detalizēts darbs. Fermanbelt ES, kas Dānijā ir atbildīgs par šo projektu, ļoti daudz dara šajā jomā. Un, jā, um, atļaujas kļūst ar vien sarežģītāk iegūt un prasa vairāk laiku, bet mēs esam gatavi uh, Uh, risināt Vācijas pusi un arī šīs atļaujams, un Ferman AS ir snieguši atbildes uz dažādiem jautājumiem, kur bija ļoti plaša teksta analīze. Tāpat mēs esam saņēmusi līdzfinansējumu pētījumiem, līdz ar to mums tiešām ir mm, um, šie resursi, un mēs meklējam arī to, lai būtu vērtība mūsu naudai, un um, Mm, par Vāciju, runājot, vai tas būtu par Bremeru vai citiem mm, projektiem un koridoriem, kas šķērso Vāciju. Mēs šajā brīdī īstenībā gaidām, kas būs eh, Bondes, kura plāns, kurš arī sāks eh, prioritizēt šīs lietas Vācijas iekšienē. Un jūs zināt, ka tur ir bijusi plašas un aktīva diskusija pašā mm, Vācijā par uh, un BDE, Industrijas konfederācija un citas puses saka, ka nav pietiekams finansējums infrastruktūrā Vācijā, gan saistībā ar uzturēšanu, gan arī jaunas infrastruktūras izveidošanu. Tā nav mana analīze, mm, bet eh, tie ir vispārējāki novērojumi, daļa no aktīvām debatēm. Vai mums ir nepieciešams jūs atbalstīt? atbalsts. Jā, noteikti ir jāturpina aizstāvēt mūsu pozīcijas, klauvēt pie durvīm. Un es domāju, ka ir eh, patiesi svarīgi, lai jūsu balsis arī izskanētu. Un eh, kopā ar Simpsonu koordinatoru, kā mēs koordinējamies, mēs katru reizi viesojoties ostās, um, apmaināmies ar datiem un uh, Veicam kopīgu analīzi par Baltijas eh, stratēģiju. Mēs plānojam Zviedrijas eh, ministru uzaicināt Ziemeļu ministru padomē, lai būtu saistīta sāruna starp iesaistītajām ministrijām un ministriem. Un runājot par komunikācijām kopumā, par Brennera tuneli, viens eh, no mm, tēmatiem ir, ka mums būs komisijas informācija un būs iespējams uzzināt, kas tiek darīts, bet vispārīgāk runājot, man ir tāda sajūta, ka diemžēl šis CEF un CNT ir viens no Eiropas labāk glabātajiem um, noslēpumiem. Un reizēm es pat domāju, vai cilvēki komisijā vispār apzinās uh, to, kāda dāvana ir šie projekti tīri um, no Mm, nozīmes viedokļa un vajadzētu mobilizēt cilvēkus, lai pieņemtu šādas politikas un šos projektus. Un, un Epsilona iela par to arī runājot un Bremera tunelis, nu tas ir tā ir posmi, kas ir pārslogoti, un tur ir nepieciešams eh, mūsu ieguldījums par EFSI. Nu, tur nesen bija publicēta informācija par līdzfinansējumu. Es eh, neminēšu visu projektu, bet, eh, mm, kā jau tika minēts, Pāvels to norādīja, ir nepieciešams ienākumi, ienākumu plūsmas, Nu, nu, galvenokārt runas būs par dzelzceļu projektiem, bet varētu būt arī daudz citu projektu, ja tie eh, producē ienākumu plūsmu un ir sāraksts ar projektiem, mēs varam par to runāt, kas cenšas jau iepriekš veikt prioritizāciju un par Maltu. Mēs pateicos par jūsu teikto un par ziemeļu dienvidu jautājumiem un konverģenci. Jā, pastāv problēmas un ir valdības, kurās ir metodoloģija un kapacitāte. Uh, kas viņiem ļauj rīkoties tad, kad viņi izvēlas to darīt. Un es strādāju arī ar citiem valdību pārstāvjiem, kuriem ir lieli ierobežojumi, ka viņi nevar rīkoties, mm, bet ka viņi var izmantot savu kapacitāti tajā pašā laikā nepārkāpjot striktos kritērijus. Un, mm, un man ir eh, uzdevums būt koordinatoram, un es tiešām vēlos uh, redzēt CEF apstiprinātos projektus, kuros valstis varētu izmantot zelta likumu, ka šis uh, materiāls netiek izmantots uh, mm, deficītos, bet nu, tas ir ļoti sensitīvs uh, temats, kā jūs ļoti labi zināt. Priekšsēdētāji vēl pievērsīšos citiem jautājumiem. Par FCS jau runāju par ienākumu plūsmām, par fórumiem. Vai tie sniedz rezultātus? Es domāju, ka jā. Uh, ka ir jā, ir instruments, lai komunicētu, lai koordinātu kopā, un ir instruments, lai veidotu konsensu. Un jautājums bija par to, vai Vācija vai kāds cits ir apņēmušies un iesaistījušies, bet visiem ir viens un tas pats plāns. Nav tur atšķirības starp plāniem, kas ir Berlīne vai Stokholmā vai Kopenhāgenā vai Rūmā vai Valetā. Un tā kā visi uh, pauda savu atbalstu, tad vajadzētu pieļaut, ka tas nozīmē arī, ka ir bijis konsens. Dominika Rikē jautājums bija par krustošanās punktiem starp projektiem, un es varu šobrīd teikt, ka pagājušā gadā koordinātori, viņu kolēģija tikās sešas, septiņas reizes, un mm, varbūt es Mm, par mm, zemu novērtējušo tikšanās skaitu, bet mēs turpināsim mm, tikties un to arī uzskaitīt. Un vēl mēs gaidām Bundeskarveles plānu un es, mēs tikām ar, tikāmies ar Deutsche Bank izpildu direktoru. Un viņi ļoti lielā mērā ir atkarīgi no uh, publiskā finansējuma. Un uh, pašreizējais modelis neparedz privāto publisko partnerību vai tās finansējumu, un tas atkal mūs noved atpakaļ pie publiskā transporta plāna, bet mēs visi vēlamies paraudzīties, kā tas izskatīsies, un, un mēs centīsimies to izmantot pēc iespējas plašāk. Un visbeidzot, runājot par savstarpējām gaidām Nu, tā kā visiem ir viens un tas pats plāns un ir jāpiešķir savs konsens un ka katra mm, dalība valsts ir deleģējusi savus ekspertus CEF komitejā un kopš 1994. gada mm, mm, visi piekrita komisijas piešķīrumiem, neviens neaturējās, neviens neizdeva paskaidrojošo rakstu, lai paskaidrotu savus iebildumus un tas parāda to, ka ļoti uzmanīgi ar labu modeli, ar labu finansējumu mm, un at, palīdzot koordinatoriem ir panākts konsens. Un, TNT politikā neviena dalība valsts neiebilda pret nevienu, mm, prie, nevienam priekšlikumam mm, šajos 276 projektos. Un tas rāda jaunu Eh, gudrības posmu, kā mēs veidojam kopīgo nākotni. Thank you for the, for the speech and for the answers. Paldies. Paldies par jūsu runu, paldies par atbildēm un novēl panākums turpmākajā darbā. Bevor es jetzt weitergeht, möchte ich darauf hinweisen. Pirms turpināt darbu, gribēju pateikt, ka Jorgs Laichtfrīds ir devies prom no šīs komitejas. Viņš ir kļuvis uh, par ministru Kentenē, tagad uh, gribētu pie mums sveikt viņa sēkotāju Karolīni Grāsu Fanden Haincu, sirsnīgi sveicam mūsu komitejā. Na, war doch spannend. Ich begrüße jetzt recht herzlich Kurt Bodewig. Gribēju sveikt eh, Kurtu Bodeviku, kas kādreiz bija satiksmes ministrs Vācijā tagad viņš ir Bodevīga divi komisijas priekšsēdētājs, lai varētu parūpēties par to, ka uh, nauda, kas nepieciešama satiksmes infrastruktūras uzturēšanai, patiešām tiek piešķirta, lai varētu izbūvēt jaunas, jaunas ceļus, jaunas savienojums. Viņš ir Baltijas Adrijas jūras koridora koordinators. Bodavikungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par šiem uh, sirsnīgajiem ievadvārdiem. Man ir ļoti liels prieks, ka Baltijas Adrijas koridora koordinatoram jūs iepazīstināt ar darba plānu un Jāsaka, ka šim koridoram ir ļoti liela nozīme, lai savienotu dažādas satiksmes tīklus Eiropā. Tad, kad pirms gada šī komiteja eh, mani investējušo uzticību un godu, uh, kļūt par koordinatoru, man bija tāds visai aptuvens priekšstats par to, kas ir šis koridors un ko tas nozīmē, eh, bet tagad man ir jau ļoti konkrēts priekšstats par veicamo. Jāsaka, ka mēs esam saņēmuši daudz atbalsta no dalību valstīm. Uh, koridora izveidēja pats Koks uh, stāstīja par to tuneli, par kur viņš ir atbildīgs, bet jāsaka, ka uh, šī tuneļa veidošana ir jānotiek uh, balstoties uz savstarpējas uzticības principiem. Es tagad īsumā pastāstīšu, kāds tad ir šis koridors, Baltijas Adrijas koridors, jūs to varat redzēt attēlā, savieno Baltijas jūras valstis ar Adrijas jūras valstīm, Poliju, Čehiju, Slovākiju, Austriju, Sloveniju un Itāliju. Es streckt sich dabei von vier baltischen Häfen in Polen, Šišin. Tur ir arī vairākas ostas, Gdaņskas, Čečina, līdz pat Adrijas, Lavenas, Venēcijas ostām, Triestas osta tāpat tur ir iekļauta. Dāmas un kungi, tā tad vairāk kā 4200 km dzelzceļa, 3600 kilometru uh, sauzemes ceļa, tāpat desmit uh, ostu, un tas viss ir iekļauts šajā koridorā. Jāsaka, ka mm, mums nākas pārvadāt aizvien vairāk krāvu pa Eiropas Savienību, tādēļ uh, jāsaka, ka šeit ir ļoti svarīgi satiksmes mēzgli. Protams, tam visam ir jāatbilst TNT regulāciju tehniskajiem parametriem. Protams, jāpievērš arī uzmanības pārobežu posmiem. Te mēs runājam par deviņiem pārobežu eh, dzelzceļa tīkliem un septiņiem pārobežu ceļu eh, savienojumiem. Alzustellen. Ich möchte anhand der Schieneninfrastruktur. Kādiem izaicinājumiem mums nāks sastipties? Ja mēs runājam par uh, dzelzceļa infrastruktūru, es mēģināšu to ilustrēt. TNT uh, eh, regulas 12. pantā ir noteikti konkrēti parametri, kas šajā infrastruktūrā jāievēro tās augtie TNT standarti. Vēlāk par to īstenošanu teikšu, ko vairāk. Protams, šeit ir daudz uh, problēmu un kopīgi ar dalību valstīm, kopīgi arī ar ieinteresētajām uh, pusēm mums uz tām ir jānorāda. Pārobežu posms starp Bratislavu un Vīni pilnībā ir elektrificēts, izņemot šo pārobežu posmu, Gribēju tikai teikt, ka dalību valstīs ir trīs atšķirīgas elektriskās sistēmas, un, protams, interoperabilitāti tas ietekmē nelabvēlīgi, neskatoties uz multisistēmu lokomotīvu izmantošanu. Divdesmit divas komat piecas tonas ir maksimālais as noslogojums, un 10% no uh, infrastruktūras neatbilst šīm prasībām. Mēs te runājam par konkrētu posmu Polijā. Ja mēs runājam par ātrumu kravas vilcieniem, uh, Eh, koridora garumā ir ļoti lielas atšķirības vērojams Polijā un Slovenijā. 31% no infrastruktūras neatbilst prasībām, proti, ka minimālais ātrums būtu 100 km stundā. Ja runājam par vilcienu garumu, tas izskatās vēl ļaunāk lielākajā koridora daļā 84% no infrastruktūras maksimālais vilciena garums ir 600 metri. Līdz ar to tas ir ļoti milzīgs izaicinājums, ko mums nāksies pievārēt. Tālāk ERTMS izņemot posmu no Vīnes dzelzceļa stācijas uz Gannercas ielēju joprojām netiek saskaņots ar šo sistēmu un tādēļ ir jārūpējas par ERTMS labāku īstenošanu. Ar atbildīgiem kolēģiem labprāt sadarbošos, jo mums ir jāizmanto vienota, harmonizēta drošības sistēma visā Eiropā. Nākotnē tas būs tāds ļoti pamatīgs uzdevums. Jūs šajā attēlā redzat, ka ir arī vairāki sašaurinājumi waldig-adriatischen Korridors. Die meisten der soeben Vairākas no problēmām, kuras pieminēju, ir konstatētas sešos no deviņiem pārobežu posmiem. Šeit ir noteikti jāuzlabo uh, sliežu infrastruktūra. Mēs te runājam par uh, posmu no Polijas uz Ostravu, no Katovičas uz Ostravu starp eh, uz eh, Polijas eh, un Slovākijas robežas ir vēl trešais kritiskais punkts, un starp Katoviču un Čilinu, Žilinu, kā arī Grācu Maribo uh, Austrijā un Grāču Slovenijā. Tas izklausās ļoti, ļoti problemātiski, bet es gribu pieminēt arī vēl citas eh, parametrus, un ja mēs tagad runājam par uh, ceļiem un šosejām, šeit ir vēl divi pārobežu maršruti, kam noteikti ir jāpievērš vairāk iespējas. Tātad Katoviča Polijā starp Žīlinu Slovākijā un tālāk uh, Vīne un Brenova dāmas un kungi, mums, protams, ir jācīnās arī ar citiem izaicinājumiem, tā sauktie trūkstošie posmi. Tas attiecas uz uh, tuneļiem Alpos, Austrijas Alpos, kas jau tiek būvēti starp Metānšteinu un Grāfenšteinu un Zemeringa pazemes tunelis mm, Austrijas ziemeļos. Šie projekti ir ļoti svarīgi, lai varētu saīsināt transporta ceļus un varētu garantēt labāku dzelzceļu konkurenci kopumā. Un visu beidzot, ir vēl daudz šauro vietu dalību valstīs, četrās koridoru kohēzijas valstīs, ir sevišķi Polijā un Slovenijā, Te ir milzīgi izaicinājumi, šie dzelzceļi ir nekavējoties jāmodernizē, bet arī Polijā, Čehijā un Slovākijā ir vērojams problēmas. Dāmas un kungi, vēl mums ir darba pilnas rokas, bet es uzskatu, ka koridors ir jāturpina attīstīt un darbam ir jāiet uz priekšu. Un raugos nākotnē cerību pilns, man ir ne tikai uh, tādas emocijas vai sajūtas, kas man ļauj būt optimistiskam, bet es uh, vēroju, kā šis darbs norisinās, un tas patiešām man sniedz optimisma dēvu un domāju, ka mēs varam turpināt šo darbu patiešām veiksmīgi. Ja mēs runājam par 350 investīciju projektiem, uh, tie ir tikuši atlasīti, un līdz 2030. gadam šie projekti, protams, būs ļoti nozīmīgi. Te mēs runājam par 59,7 miljārdiem eiro, tātad gandrīz 60 miljārdiem. Šeit arī dzelzceļš saņem lauvas tiesu 52%, bet Eh, jāsaka, ka dzelzceļš sagādā arī vislielākos izaicinājumus. 30% ir atvēlēti ceļiem, lai nebūtu tādu nepārklātu eh, savienojumu, 12% ostām, 6% lidostām, ceļa, dzelzceļa termināliem un uh, šiem urbāniem mezgliem. Neskatoties uz to, ka CEF līdzekļu skaits tika trīskāršots, mēs joprojām uh, cīnāmies ar finansējuma grūtībām un neskatoties uz to, ka varētu būt palielinājums arī nākamajā uh, DFS, tomēr problēmas ir sagaidāmas un uh, ir jābūt eh, pietiekami stabilam finansējuma ietvaram, lai varētu turpināt šo attīstību. Kā Eiropas koordinators es labprāt vēlētos dalību valstis mm, un, protams, arī vietējos projektu vadītājus atbalstīt. Un šis darba plāns ir tikai pirmais solis šajā ceļā. Kopīgi ar dalību valstīm esam uh, nosprauduši piecas prioritātes. Galvenā prioritāte ir investīcijas pārobežu savienojumos. Šeit ir tā tausāmā Eiropas papildvērtība un ir e, jāuzlabo e, Eiropas tīklu struktūra. Kā Eiropas koordinators es uzskatu, ka šie koridoru posmi uh, ir jautājums, par ko varam ļoti aktīvi diskutēt ar dalību valstīm, ņemot vērā arī labāku uh, mm, grafiku sinhronizāciju, tātad, lai dalība valsts savu darbu veiktu vienlaidzīgi. Protams, tādēļ ir nepieciešama sadarbība, mums ir jābūt kopīgām, saskaņotām ambīcijām. Otrām kārtām, ja mēs runājam par alpu savienojumiem, arī šeit darbam jāvirzās uz priekšu, un šeit ir patiešām arī uh, ņemot vērā geogrāfisko situāciju, lielāki izaicinājumi, bet, protams, projekti ir jārealizē. Un es te runāju galvenokārt par kravām, un kravu pārvadātāji būs tikai ieguvēji, ja šie projekti tiks īstenoti, un jābūt arī labākiem sauszemes savienojumiem ar ostām, tajā skaitā pa dzelzceļu. Tiekoties ar Eiropas ostu pārstāvjiem, es uh, pavadīju komisāri Bulču un biju ļoti pārsteigts, ka ir tik daudz ostu Eiropā, kurās nevar nokļūt ar vilcienu. Uh, Domāju, ka ir pienācis pēdējais brīdis to patiešām īstenot piektām kārtām. Zināmā mērā šie urbānie mēzgli ir gan pirmā, gan pēdējā jūdze šajā infrastruktūrā, un mums ir jānorāda, ka tās ir patiešām ļoti būtiskas savienojuma vietas, un tam ir jāpievērš visa sava uzmanība. Un visu beidzot ERTMS, e par to jau es runāju, un mums vajadzētu kolēģi viņa programmā atbalstīt, un, protams, Eiropā ir jābūt sinhronizācijai un ir jāharmonizē šīs drošības sistēmas. Un visu beidzot dažas īsas piezīmes. Es gribēju pateikt, ka koridoru darba plāns ir mūsu kopīgās saistības. No vienas puses mēs runājam par detalizētu koridora analīzi, bet arī par multimodālu transportu. Mums vajadzētu parūpēties, lai Eiropa patiešām būtu rīcības spējīga. Jāpadomā arī par to, kā konsultēties, kā labāk darbā iesaistīt visas ieinteresētās puses, protams, pieņemot arī lēmums par projektiem. Mums bija četri koridoram veltīti fórumi Briselē pagājušā gadā. Sākumā mēs tikāmies ar dalībvalstu pārstāvjiem, tālāk eh, ar infrastruktūras eh, operatoriem. Uh, ar RFC 5 un reģionu pārstāvjiem. Un mēs arī uh, organizējām tematiskos darba grupu fórumus un vēl bija arī uh, tikšanās ar visiem koridoru pārstāvjiem, un esmu patiešām ļoti priecīgs, ka dalību valstīs tagad rodas tāda koridora sadarbības struktūras, tas ir nu dienu iepriecinoši, un tas ir pareizais ceļš, pa kuru iet. Un ir arī šie pārobežu projekti. Pagājuši gadu es vairākas reizes biju visās dalību valstīs, man bija arī divpusējas sarunas ar ministriem, lai runātu par būtiskākajiem jautājumiem. Ir bijis daudz uh, divpusēju sarunu, tā skaitā arī pārobežu projektu kontekstā lai mēs varētu savu sadarbību labāk virzīt uz priekšu. Ja mēs runājam par infrastruktūras finansējumu, varbūt, ka tam vēl varētu pievērsties, jo Maltas pārstāvs to pieminēja. Es labprāt jūs par to vēl vairāk informēšu. Sirsnīgs paldies par jūsu uzmanību. Paldies! Dank, kur... Paldies, Kurda Bodevīg! Paldies par šo uzstāšanos! Massimiliano Salini pirmais. Buongiorno, grazie mille, coordinatore, le faccio eh, due Labdien, liels paldies! Man būtu divi komentāri. Vispirms par eh, Baltijas Adrijas eh, koridoru nozīmi. Eiropas eh, ekonomiskās attīstības vārdā ir skaidrs, ka Šis centrs eh, it kā pārveidojas uz austrumiem un attiecīgi arī šis koridors ierakst šajā kontekstā. Bet es vēlētos runāt par to, kas attiecas uz manis pārstāvēto valsti. Vispirms ir runa par jaunu attīstību makro Alpu reģionā, tātad šajā eh, Itālijas ziemeļdaļā. daļā un kas atrodas uz Baltijas Adrijas uh, koridora um, ceļa. Un viens konkrētāks jautājums, kas attiecas uz Adrijas jūras ziemeļu ostām, gan Itālijā, gan arī citvieta, Tātad šeit ir runa par ļoti svarīgu posmu koridorā. Jūs varbūt atcerieties, ka bija kāds ļoti svarīgs projekts, par kuru daudz tika runāts Itālijā. Paulo Kosta uzņēmās uh, vadību, runa par viņu, runa bija par offshore ostu netālu no Venēcijas. Par to daudz tika diskutēts Itālijā un ko es domāju par šo projektu. Vai tā nebūtu diezgan interesanta pārmaiņa, ja mēs eh, paraugamies uz to, ka šeit mēs varētu novirzīt eh, nedaudz šo koridoru un attiecīgi minus minētajā ostā varētu uzņemt preces no Soecis kanāla tā vietā, lai varbūt eh, apiet visu Eiropu. Paldies, un tagad vārds Librātska kungam. Lielas paldies priekšstādātājiem! Paldies, ka salīdzinājāt šos abus koridorus, tātad Skandināviju un koridoru no Baltijas jūras līdz Adrijas jūram. Šīs salīdzinājums ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo eh, runa abos gadījumos ir par apmēram līdzīgu teritoriju, jeb attālumu, tie ir apmēram. Priekšsēdētājs Krāmēns jau pieminēja arī problēmas, ar uh, kurām mēs saskaramies netālu no Hamburgas, vai šis uh, projekts varētu būt alternatīva, ņemot vērā īpašās problēmas, kādas ir Vācijā, vai arī mēs varētu piedāvāt citu transporta plūsmu, un mums tā tas būtu alternatīva. Mums ir divas daļas uh, savienojums Dāns Katovic un Vuč Katovice. Tas jau ir spēkā uh, kādu laiku, un kopš 2013. gada. Um, uh, Rūdens mums ir vēl jauns savies, savienojums. Un, attiecīgi, eh, ir nodrošināts savienojums arī ar Vāciju un Austriju. Šī jaunā daļa, kas ir no Ščecinas līdz eh, uz dienvidiem, es vēlētos uzdot sekojošu jautājumu koordinatoram. Par infrastruktūru jūs e, savā kartē neparādījāt šo treso, trešo ceļu, kuram varētu būt diezgan iezina nozīmīga loma, sākot no Zviedrijas dienvidiem, tātad līdz ar to savienojot Skandināviju un dzelzceļa līnija, kas būtu tikai krabas līnija no Šķecinas un kas savienotu ar līniju Šķecina Poznaņa. Jūs neņemat vērā arī Švīnas upes tuneli. Runa ir par 1600 metriem, tas nav īpaši garš tunels, bet tas ļautu papildināt um, šo tīklu un mums būtu savies, savienojums ar Vācijas tīklu. Un līdz ar to mums nebūtu nepieciešams paredzēt papildus ceļus. Ministrs kungs, jūs pieminējāt arī finansējumu, un es gribētu zināt, vai šis koridoru plāns būtu iekļauts arī Junker plāna jo man patiktos izmantot uh, projektu um, obligācijas, jo tad, kad mēs būsim noslēguši darbu pie infrastruktūras, sadarbojoties ar Vācijas tīkliem un Skandināviju, iespējams, ka peļņa no investīcijām tiks gūts diezgan ātri. Uh, jo, kā jau jūs pavisam pamatot pieminējāt, mēs esam aizkavējušies e, šo investīciju īstenošanā, bet jūs arī identificējāt arī, ja norādījāt uz šīm šaurajām vietām, kur mēs saskaramies ar problēmām un kur jau šobrīd būtu iespējams gūt uh, kaut kādus iegūmus no šiem projektiem. Tātad tas, ko jūs nepieminējāt, šī dzelzceļa un krāvis līnija un ātrgaitas ceļš. Vai tas nav zināmā mērā saistīts arī ar uh, polijas uh, valdības darbu, vai te nebūtu jāizdara zinām, zinā, jā, jāizsino zināms spiediens? Paldies! Paldies! Tagad vārds klātiešu mītē. Jā, paldies eh, vispirms par šo izklāstu un eh, par eh, šo darbu pie pētījuma. Es, protams, priecējos par ikvienu iniciatīvu, kas ļauj mums savienot vairākus reģionus mūsu kontinentā, un es domāju, jūs runājat arī par to, ka tādējādi mēs veicinām izaugsmu un ekonomisko attīstību gar šo koridoru. Tas, protams, ir lieliski, bet vai mēs varam to uh, tik tiešām pierādīt ar skaitļiem, vai ir izrēķināts, uh, apreikināts, kādā mērā tas ietekmēs tās pilsētas, ar kurām tas ies, Un tālāk, kas attiecas uz Austriju, un es kā Austrijas pārstāv, protams, par to ļoti interesējošie te divi tuneļi Austrijā, kurš nav iespējams savienot pagaidām. Jo, kā jūs varbūt zināt, mums šobrīd Austrijā ir problēmas ar vīdas uh, aizsardzības uh, ekspertiem, kas cenšas aizkavēt šo uh, projektu īstenošanu Mēs esam runājuši par to arī ar um, Būtiskundzi. Jāsaka priekšsēdē, ka tomēr um, darbs pie šiem projektiem norit. Un mēs priecājamies, ja jūs tagad uh, kā koordinators domājat arī uh, par finansējumu šiem dzelzceļa uh, tuneļiem. Jūs, protams, saprotat, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi un tam nepieciešams uh, pienācīgs finansējums. Eh, liels paldies, es esmu par uh, vārdu brīvību, tātad mēs vienojāmies, ka mēs neesam viens prāts. Bet, nu, ļoti labi, ka jūs, ļoti labi, ka jūs pateicāt, ka jūs esat no Austrijas, jo citādi neviens nebūtu pamanījis. Tagad vārds Olgai Filanovai. Liels paldies priekšsēdētāji un paldies par šo informāciju un par prezentāciju. Man būtu jautājums par ceļu transportu, par sauzemes ceļu projektiem. Jūs pieminējāt žaurās vietas, un jūs arī teicāt, ka mums ir īpaši uzmanība jāvēl tieši ceļu transportām. Runājot par Čehiju, viena vien no šaurajām vietām ir posms starp Lipniku un Rekovicu, kur jūs pieminējāt. Tā tagad ir milzīga problēma, šaurā vieta eh, Čehijā. Jūs arī pieminējāt Brno un Vīnes posmu. Man būtu jautājums par finansējumu, jo nesen mums bija viedokļa apmaiņa ar eh, komisāru Bulcu par tiem projektiem, kur ir izraudzīti pirmajā kārtā CEF ietvaros, vai šī, eh, šis posms varētu saņemt finansējumu no CEF. Paldies! Liels paldies! Tagad Gezina Maisner. Jā, liels paldies! Arī liels paldies no manas un uh, liberāļu vārdā. Tik daudz jautājumu jau tika uzdotu, tāpēc uzdošu uh, jautājums par uh, um, to, kas man īpaši interesē, jūs nerunājāt par um, iekšzemes um, ūdens ceļiem un savienojumiem starp um, ostām, un iespējams, ka te mēs varētu ar diezgan nelielu finansējumu diezgan ātri panākt rezultātu. Un otrs jautājums, jā, cik lielā mērā ceturtā uh, dzelzceļa pakotne varētu jums palīdzēt arī šī koridora izbūvē? Protams, ka mums vēl daudz uh, ir jāpaveic, jo mums ir trīs atšķirīgas sistēmas. Uh, um, Tātad, cik lielā mērā šī te dzelzceļa pakotne varētu jums palīdzēt? Uh, Lielas paldies! Arī es vēlos izteikties. 52% dzelzceļa tas izklausās labi, bet uh, lielākā daļa finansējuma, ja pusi finansējuma uh, tiek piešķirt tuneļiem, un tātad pašiem dzelzceļam tas nemaz nav tik daudz. Ja mēs paraugāmies uz karti, tad tā izskatās lieliski no Varšavas līdz eh, Bratislavai, bet tad viss tālāk pārdz ar Vīni. Kāpēc? No, nevarētu būt no Bratislavas uz Ljubļanu, tad tas varētu iet caur Ungāriju. Tur jau ir šāds posms, kas eksistē. Varbūt varētu. Varbūt mm, trīs gadu laikā būtu iespējams to uh, realizēt, bet uh, tuneļu gadījumā varbūt ir vajadzīgi pat 20 gadi. Kāpēc jūs neesat to pamēģinājuši? Es neesmu, protams, principā pret uh, tuneļiem, bet ja mums ir cits iespējas to īstenot daudz ātrāk un um, arī paziņojumā presē es runāju par to, ka uh, te ir uh, konkrēti skaitļi. Es, protams, um, esmu pavisam neitrāli noskaņots, esmu izplatījis tikai uh, faktus un, un esmu minējis arī to, ka citi projekti saņem mazāk finansējumu, tāpat arī šis minētais fermanbēlčāruma projekts. Tās ir ilgstošas diskusijas, uh, kurām nodavušies ne tikai zaļie, bet arī citi. Uh, Zemering dzelzceļš ir viens strīdīgs eh, jautājums, un par to joprojām vēl eh, nav izlemts. Un profesors eh, Knoslehers, kur darbu mēs arī visi novērtējam, teica, ka izmaksu faktors ir 0,15 līdz 0,45. Un Zemeringa tunela gadījumā šis faktors 1,4. Nu, ir diskusijas arī par to, vai šie skaitļi atbilst patiesībai, un šāda projekta gadījumā mums ir jāsaprot, cik droši ir šie dati. Tik teikt, ka Vācijā mums pietrūks 7,2 miljārdi gadā, lai uzturētu to, kas mums ir, un arī um, Vācijas um, valdības pārstāvi ir, ir teikuši, ka šajos projektos var būt uh, viss kas, un, protams, ka tie ir, uh, tie ir tādi kā vēlmi saraksti, un mēs nezinām, uh, zināt, kā tas viss pēc tam tiks finansēts. Mums ir um, milzīgs nodāvis attiecībā uz dzelzceļu, bet mums nav nekāda nodāva attiecībā uz uh, sazemes uh, ceļiem. Paldies, un tagad vārds jums. Liels paldies par šo jautājumu buķeti, kas uh, skar ārkārtīgi atšķirīgus jautājumus, un daži no tiem, protams, ir strateģiski svarīgi. Es, protams, centīšos uh, atbildēt uz visiem šiem jautājumiem. Jāsaka, ka šī ir tāda kā jauna zeme, ko mēs apgūstam būvējot koridoru. Tā tad ir šeit tāda liela asa Eiropas austrumos, un es domāju, Eiropas kohēzijai tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ir jābūt tātad koncentrētāji satiksmē. Kāda ir šī tīkla pamatdoma? Un jāsaka, ka jādomā arī par jaunām perspektīvām un par to, ko tas nozīmē arī makroekonomiskajām struktūrām šajās valstīs, eh, gan arī Eiropas Savienībai kopumā. Ja mēs runājam par eh, šīm ostām jūrā, Neko daudz vēl nevaru pateikt, jo joprojām kritēriji visi nav izpildīti, tātad projektu nav iespējams uzsākt. Un jāsaka, ka mums jādomā arī par to, kādi projekti piedāvā šo vislabāko Eiropas papildvērtību. Ja mēs runājam par Alpu makroreģioniem un citiem makroreģioniem, tie ir ļoti svarīgi un tādēļ mēs arī ar uh, e, MUF un reģio ģenerāla direkciju pārstāvjiem sadarbojāmies, jo, ja mēs runājam par makro reģionālu stratēģiju, tā vienmēr ir jāsasaista arī ar uh, ceļu infrastruktūras uh, stratēģiju. Es ceru, ka daļai atbildēs jautājumu tādā veidā. Uh, Tātad mēs gribam uh, apkopot dažādas saturiskās pieejas. Es vienmēr esmu atbalstījis makro reģionālo stratēģiju. Un mums tagad vienkārši šī attīstība ir jāvirs uz priekšu. Un atbildot uh, Liberatska kungam, kas pats kādreiz bija satiksmes ministrs. Nu jā, var jūs pēc jūsu jautājumiem, ka jūs ļoti labi pazīstat drēbi. Ja mēs runājam par Baltijas Adrijas koridoru un citiem koridoriem, protams, šeit ir jāgarantē tāda vienmērīga satiksmes intensitāte. Un ja mēs runājam par šo asi no Ščecinas, tad eh, šeit ir savienotas eh, galvenās satiksmes asis, un tas ir ļoti svarīgs politisks lēmums un arī strateģisks lēmums. Tātad vai būs vairākas plūsmas paralēli, vai es mēģinu tomēr tās tā teikt sapludināt vienā asī. Un, ja runājam par Baltijas Adrijas koridoru, es ļoti labi apzinos, ka šīs diskusijas par RFC 5 ir ļoti intensīvas, un šis uh, dzelzceļa krāvu koridors, uh, protams, ir svarīgs kopējai infrastruktūrai, un RFC ir, protams, jābūt efektīvākam, uh, un e, investīcijas tiek piesaistītas saskaņā ar te, TNT likumdošana regulu un no sākuma rodas šī struktūra, kas pēc tam tā kā tiek apaudzēta ar miesu. Un ņemot vērā gan uh, ostu intereses, gan pilsētu intereses, visām pilsētām, kuras ir tādi lieli ekonomiskie spēlētāji, ir jābūt šajā maršrutā, šajā posmā. Uh, Dāmas un kungi, mēs šos darba plānus esam ļoti cieši saskaņojuši ar diskusijām dalību valstīs, ņemot vērā to, kas ir plānots, un mēs esam priecīgi par to, ka dalību valstis eh, satiksmes infrastruktūru plāno saskaņā ar koridoru darba plānu, Un par ESIF runājot, atbildēšu uzreiz uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, Liberācka kunga jautājums par to, vai Junkera plāns kaut kā uh, nevarētu atbalstīt šī tīkla attīstību. Visi tie projekti, kas attiecas uz Baltijas Adrijas koridoru, tur ir 60 miljonu eiro, 60 60 miljārdus laikam domā runātājs. Un eh, tātad pateicoties eh, pašreizējiem finansējumu, to visu nemaz reāli nevar īstenot, tādēļ jādomā arī par citām finansējuma formām un jūsu piezīmes, protams, atzīmēšu. Un eh, līdzsakus tas bija arī jautājums, kas sasaucas ar Šmītas kundzes uzdoto projekti. Tātad ir projekti, kas uh, mm, neiekļaujas šajā vidējā posma plānošanā, un ir arī FC, ESIF projekti, un ar šo uh, CVS ar ziņojumu mēs varējām pāriet no tādas melnraksta uh, fāzes, melnraksta posma, jau uz realistiskāku posmu, uz finansēšanas uh, idejām un satuvināmies tādā veidā arī ar Junkera plānu. Es domāju, mēs atrodamies uz pareizā ceļa. Un Šmits kundze jautāja, kāda būs šī ekonomiskā papildvērtība. Ir bijis arī pētījums, kāds būs šis makroekonomiskais efekts, ja tas viss netiks īstenots. Īstenībā desmit miljonu jaunu darba vietu rastos visos jaunajos koridoros. Nu, tās nav tikai kaut kādas baumas. Un mums vajadzētu parūpēties, lai šie desmit miljoni jauno darba vietu patiešām rastos. At, tagad Senālaus kundzei atbildot, protams, arī ielām ceļiem ir sava nozīme, bet no kohēzijas. Uh, aploksnēm, kas ir piešķirtas dalību valstīm, tikai 10% ir asignēti ceļiem. Tādēļ šeit e, ir jādomā par prioritātēm un jāsaka, ka dzelzceļa jomā ir daudz, daudz vairāk darba, daudz jā, vairāk jāmodernizē un jāuzlabo. Tādēļ tur ir vairāk finansēm paredzēts. Meisners kundze, man jums jāsagādā sarūktinājums iekšējiem ūdens ceļiem šajā koridorā. Nu, nav tik liela nozīme, bet gan, nu, tad, kad vairāk posmi savienojas, te ir vairāk par 30 termināliem un uh, mēs vēlamies integrēt tātad pēc iespējas lielāku transporta veidu gammu, būvējot šo koridoru. Domāju, tādā veidā mēs varēsim izmantot uh, savas iespējas labāk un mūsu infrastruktūra varēs attīstīties un zelt. Pēdējie jautājumi no Krāmera kunga, tātad 13% eh, kas ir rezervēti ceļiem, bet ir ļoti daudzi arī tādi uh, ambiciozi dzelzceļa projekti. Gribēju teikt skaidri un gaiši ir CEF regula un tās ir mūsu saistības. Mēs nevaram savus darba plānus skicēt, rasēt bez. Uh, Ehm, neievērojot to, kas ir teikts regulā. Mums ir saistības, mēs esam arī, piemēram, šos posmu no Klāgenfurts uz Grācu iezīmējuši plānā. Un tad, kad tika veikti pētījumi pirms eh, koridora projektu izsludināšanas, mēs vēlējāmies arī satiksmes negadījumu analīzi, kas tad notiek, ja konkrēts posms, piemēram, vienu brīdi nedarbojas, ja, ja piemēram, kāds uh, ceļa posms uz dzelzceļa ir uh, bijis pārāk nepievilcīgs vai nav darbojies citu iemeslu pēc, mēs tad varam pārlikt šo posmu uz ceļu. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai mēs pēc iespējas vairāk transportu varētu virzīt pa šo koridoru. Paldies! Jā, vielen dank. Paldies. Wir wünschen für die weitere Arbeit. Novēlam arī jums panākums turpmākajā darbā. Un neizbēgam mēs atkal pēc gada tiksimies. Liels paldies Kurtam Bodevigam un sirsnīgs veikts eh, mūsu parlamentā arī nākamreiz. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt. Tagad vīzu pakotni, vīzu kodeks. Uēkungs ir mūsu referents. Lūdzu, jums vārds. Köszönöm szépen, elnök úr! Paldies, priekšsādātāji! Uzgaidīšu kādu brīdi, lai var kolēģi uzlikt eh, austiņas, tā tad ir divi priekšlikumi. Šīs dienas darba kārtībā, kas saistās ar vīzām un eh, piedāvājam abus tematus skatīt kopīgi, un es iepazīstināšu ar savu skatījumu par šiem punktiem, un tad priekšsēdētāji tas ir jūsu ziņā, vai debatēt par šiem jautājumiem kopīgi vai atsevišķi. Es uzskatu, ka vienkāršāk būtu diskusijas vest blokām ar jūsu atļauju un piekrišanu. Un Kramer kungs arī tieši tāpat domā. Tātad, ko jūs teiktu, ja jūs varētu atgriezties savā vēlēšanu apgabalā pie vēlētājiem un viņiem teikt, ka mums ir pakotne, mums ir uh, liesību akta grozījums, kas tiks piemērots turpmākajos piecos gados, kas nozīmē, ka uh, mēs varēsim radīt 1,3 miljonu jaunu darba vietu Eiropas Savienībām. Eiropas komisija ir veikusi aplēses 130 miljārdu eiro e, līmenī būs ienākumi turpmāko piecu gadu laikā un nav pat nepieciešami īpašas investīcijas vai īpaši tēriņi. Viss, kas nepieciešams, ir pievērsties e, sarežģītam tiesību aktam, uh, Nu, proti vīzu politikas eh, tiesību aktam un to mm, reformēt. Un es domāju, ka jebkuri vēlētāji ar prieku sveiktu šādu iniciatīvu un sveiktu arī Eiropas parlamentu, ja jūs ierastos ar tik labām ziņām. Un eh, es zinu, ka abas divas tēmas eh, šīs dienas darba kārtībā saistās ar Schengenas zonu. Uh, Mm, un, jo īpaši mēs te runājam par ienākumiem un par jaunām darba vietām. Tas ir svarīgi. Tātad mm, tas ir sakāms par vīzu pakotni un ierosinātajām pārmaiņām. Šīs, šīs ir šīs galvenās tēmas abos punktos. Kopš māja mēneša, aptuveni divus mēnešus jau mēs skatām komitejā šīs tēmas ir eh, daudz samierināšanas eh, sarunu noticis, un daži no mums devās eh, līdz pat Ķīnai, lai iepazītos ar turienes ekspertu viedokļiem, un es varu jums teikt, kolēģi, ka transporta jomā un turisma jomā mūsu komitejai, kura ir atbildīga par transportu un turismu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs virzītu šo uh, tematu tālāk parlamentā. Tagad pievērsīšos detaļām. Es minēju komisijas priekšlikumu, jo, protams, rudenī es mm, prezentēšu TRAN komitejas mm, priekšlikumu un mm, Sākumā es vēlētos atgriezties 13. gada pētījumā, ko komisija veica par vīzām, par procedūrām, par ekonomiskajiem ieguvumiem šādai sistēmai, un tieši par to es runāju savos ievadvārdos. Kāda bija komisijas pētījuma rezultāti? Saskaņā ar tiem pēdējo gadu laikā, e, raugoties uz Schengenas nos, noteikumiem, tie ir, var teikt, tie ir ļoti strikti un strikti piemēroti, un kad uh, Mm, ir konkurences situācija, tad mm, jāteic, ka ir daudz mīnus. Mēs esam zaudējuši 6,6 miljonus turistu. Turisti, kas varētu ierasties no Brazīlijas, Indijas, Ķīnas, Krievijas, no trešajām valstīm, viņi būtu varējuši ierasties šeit, viņi ir maksāt spējīgi, un varētu tikt uzskatīti par uh, lieliem tērētājiem, un mēs esam viņus zaudējuši tam dēļ, ka mums ir tāda vīzu sistēma, kas viņus attur no ieceļošanas Eiropā. Un šorīt es tikos ar vienu no lielākajiem ASV viesnīcu ķēžu vadītājiem, un mēs apmainījāmies viedokļiem, un viņš teica, ka no ASV perspektīvas tās ir pozitīvi, ja mēs turpinām strādāt šādā garā un ja mēs nesaprotam, cik svarīgi ir padarīt elastīgākus vīzu noteikumus šeit Eiropā, jo no viņu viedokļa tas ir labi. Un viņiem gan ir Eiropas uzņēmumi. Mm, ASV un Eiropa bija ļoti lepna par to, ka mēs bijām pirmais turisma gara, gala mērķis, bet mēs sākam zaudēt Austrālijai, Dienvidu Amerikai, ASV un citām. Ja mēs padarītu vīzu sistēmu elastīgāku, tad mēs padarītu Eiropu pievilcīgāku trešo valstu pilsoņiem. Par to mēs runājam šajā sarunā. Tad mums ir divas vīzu pakotnes, kuras skatīsim kopā. No vienas puses mēs runājam par vīzu kodeksa pārskatīšanu, kas šobrīd ir spēkā, un otrajā priekšlikumā mēs ieviešam jaunu vīza veidu, vīzu veidu, proti apceļošanas vīzu. Un komisijas priekšlikuma doma ir pievērsties Schengenas eh, zonā īs, ehm, īsiem, ehm, ehm, īsiem ceļojumiem, īsai, īsām uzturēšanās reizēm. Un tas nozīmē, ka eh, ar šādām vīzām būtu mazāk eh, izmaksu, kas ir ļoti svarīgi. Uh, Un eh, mēs eh, varam par to tiešām aktīvi runāt arī citās komitejās, jo pārējās komitejas ļoti rūpīgi tam sekos līdzi. Te nav tikai ekonomikas temats, bet arī drošības temats, un šai vīzu pakotnē ir jāņem vērā arī drošības eh, apstākļi. 6,6 miljoni turistu ir zaudēti kas ir labklājīgi un kas varētu tērēt savus līdzekļus šeit. Cik daudzi no viņiem, jūsuprāt, varētu būt uh, iespējamie teroristi? Es esmu dzirdējis no citiem parlamentā, kas izvirzīja šādu veidu argumentu, un uh, viņi ir uh, nobažījušies par to. Un, uh, tas ir tāds arguments, kas cilvēkiem patiktu, kur, kuriem liktos, ka tiešām ir jāceļ žogi, sienas un uh, nevajadzētu vīzu režīmu atvieglot. Tas ir tas, ko jūs varētu dzirdēt, bet nu, vajag uh, novērtēt, izvērtēt šos riskus. Bieži vien tiek runāts par migrācijas politiku, bet tas ir kaut kas pavisam atšķirīgs, un te vajadzētu nošķirt divas lietas. Migrācija ir viena lieta, vīzu tēma ir cita lieta. Teroristi nekad nepiesakās vīzām, varat ticēt man. Uh, Viņi to nedara, lai ieceļot Eiropā. Bet, kā jau minēju, pašreizējā sistēmas ietverās Indijas, Ķīnijas, pil, Ķīnas pilsoņi, investori tiek turēti pa gabalu no Eiropas, un viņi būtu vēlējušies izpētīt biznesa iespējas Eiropā, bet mēs viņus turam pa gabalu, un es vēlētos to ļoti skaidri norādīt. Runājot par komisijas priekšlikumu, pēdējo nedēļu laikā esmu runājusi, runājis ar kolēģiem, un mēs varam atbalstīt komisijas priekšlikumu. Es vēlētos ierosināt, lai transporta komiteja pat ietu vēl tālāk, ka mēs varētu papildināt uh, komisijas priekšlikumus ar savējiem, un uh, Inte grupa arī tikās, Klaudija organizēja uzklausīšanu, kas bija izcila, un uh, tur arī bija tāds pats viedoklis Inte grupā, mm, kā jau minēju pēdējo nedēļu laikā, esmu runājis ar ekspertiem, ar Eiropas eh, šiem lielajām organizācijām, to pārstāvjiem esam runājuši par apceļošanas vīzām, eh, par kultūras eh, asociācijām, par pasaules tirniecības organizāciju, par pasaules turismu organizāciju un par viņu pārstāvjiem ar, ar viesnīcu Mm, biznesa pārstāvjiem un daudz cilvēku bija tiešām iesaistīti diskusijā. Tiešām var apgalvot, ka mm, biznesa pārstāvi bija ļoti ieinteresēti šajā tematā. Vēlos izcelt dažus no vīzu kodeksa punktiem komisijas priekšlikumā. Mums vēl ir laiks līdz rudenim. Un vispirms jautājums par vīzu pieteikumu apstrādi un termiņiem vīzu izdošanai. Mēs vēlētos saīsināt šos termiņus. Uh, Nu, tad par pieteikumu iesniegšanu to vajadzētu padarīt iespējamu citā dalību valstī, ja jūsu dalību valstī nav jums nepieciešamais konsulāts. Nesmu ticies ar cilvēkiem Eiropā, un te es runāju par ļoti lieliem uzņēmumiem, tādiem uzņēmumiem, kur ir liels apgrozījums, kompānijas uzņēmumi no Ķīnas un uh, viņi nav obligāti bāzēti Pekinā vai Šānhajā, bet uh, viņi mm, var būt arī bāzēti tūkstots kilometru attālumā no šīm situācijām, no šīm pilsētām, un viņi vēlas noskaidrot, kā viņi varētu pieteikties Schengens vīzē. Un šie ķīniešu pārstāvi varētu doties uz Eiropu, runāt par biznesa sarunām bet tas nozīmētu, ka viņiem sākumā jādodas uz Pekinu vai Šānhaju, ir jāpavada diennakts ceļā, lai varētu iegūt vīzu no Šānhajas konsulāta. Procedūra ir ļoti gara, un godīgi sakot, tas ir arī sarežģīti un zināmā mērā necienīgi, ja mums būtu šādi vīzu uh, noteikumi un prasības, tad mēs teiktu, nu, paldies, mums to nevajag. Tieši tas arī notiek, ka procedūra ir tik sarežģīta, ka beigās cilvēki atsakās padodas, viņi nepiesakās vīzai, izlēma nedoties uz Eiropu, nu, meklē citas investīciju iespējas. Un tas attiecas tikai uz investoriem, bet ko tad teikt par turistiem, par māksliniekiem? par citiem ceļotājiem, kuri tiek atturēti, un komisija vēlētos uh, padarīt lietas vienkāršākas um, regulārajiem ceļotājiem, arī daudzkārtējas ieceļošanas vīza parādās komisijas mm, priekšlikumā, un arī formulāri šīs veidlapas um, būtu jāvienkāršo, lai varētu tās ie, arī iesniegt tiešsaistē. Tiek runāts par 50 uh, dienu vīzu maksimumu, un uh, Šie ir komisijas priekšlikumi, un es kopā ar citām ieinteresētajām pusēm esmu runājis par uh, tirniecības ekspertiem, un esmu iekļāvis arī dažus grozījumus, ar kuriem varat iepazīties ir uh, paredzēti vienkāršojumi jūrniekiem, transporta jomas darbiniekiem un arī turismu sektora pārstāvjiem, tūroperatoriem. Tātad tur ir paredzēti vienkāršojumi. Sniegšu arī dažus piemērus no ASV. ASV ir ļoti lielā mērā un vairāk pakļauti terorisma riskam nekā Eiropa, bet viņiem ir ieviesta desmit gadu daudzkārtais ieceļošanas vīzu sistēma. Eiropā mēs par to pat nesam runājuši. Kāpēc nē? Ja kāds uh, piesauc uh, terorismu, nu tad uh, lūdzu paraudzīsimies uz Kanādu vai ASV, un tie ir labi piemēri. Mēs gal galā esam turisma komiteja, un tas ir viens no mūsu uzdevumiem nāk klajā ar priekšlikumu šajā saistībā. Runājot par vīzu informācijas sistēmu, tie, kas bija uh, Eh, reģistrēti, pie, mm, reģistrēti vīzu pieteicēji VIS. Ir jāprūpēs par to, lai viņi varētu pieteikties eh, daudzkārtais ieceļošanas vīzai piecu, uz pieciem gadiem vai pat desmit gadiem. Un, kā es iepriekš teicu, būtu arī laba doma, ja mēs varētu atvieglot lietas jūrniekiem, tā lai viņi varētu iesniegt pieteikumus ārpus uh, Mm, Schengenas zonas, mm, tas būtu vienkāršāk. Un es domāju, ka esat iepazinušies rakstiski ar dažādajiem priekšlikumiem. Tie izriet no pēdējo nedēļu sarunām, eh, tās, eh, tie saistās ar mm, lidostām, kā nodrošināt vairāk tiešos lidojumus, arī runa ir par robežšķērsošanu, kur var eh, ieviest turpmākas vīzu pieteikuma iespējas, un Ķīna, kā jūs zināt, ir ļoti noslēgta zeme, bet eh, ja reiz runa ir par eh, zināmiem turisma mērķiem, viņi ir ieviesuši mm, turisma eh, vīzas izsniegšanu vienkāršotā procedūrā uz savām robežām. Un, ja Ķīna to var izdarīt, tad kāpēc Eiropa to nevar zināt? Tātad šīs vīzu kodeksa pārstrāde, kā jūs to varat noprast no uh, Uh, mana teksta mēs varam nākt klajā ar priekšlikumiem, kas izriet no sarunām ar uh, ekspertiem, ar interesētām pusēm, parlamentā. Ēnu referenti arī vēlētos atbalstīt šos ierosinājumus, es to zinu no iepriekšējām sarunām, un visbeidzot vēl daži vārdi par Schengenas apceļošanas vīzu. Tas ir jauns vīzu veids sistēmā un tiktu piemērots trešo valstu valstpiedarīgajiem kas ierodas uz vairāk kā 90 dienās, bet un maksimum paliek vienu gadu, un kas vēlas ceļot uz dažādām valstīm šā, šī uzturēšanās mm, laikā. Viņi nepaliks vienā valstī ilgāk par 90%, bet par 90 dienām, bet uh, viņi vēlēsies uh, doties uz dažādām eh, vietām. Mēs te runājam par uh, uzņēmējiem, par kultūras darbiniekiem, par māksliniekiem. Tātad viņi varēs izmantot apceļošanas vīzu. Paskaidrošu, kā šobrīd tas darbojas pastāv, pastāvēšos noteikumos. Viņi varētu palikt 90 dienas. Schengen zonā pēdējā dienā viņiem ir jādodas ārā, un tad viņiem ir vēl jāgaida 90 dienas, lai pieteiktos uz nākamo uzturēšanās posmu. Un, Tā ir ļoti nepatīkama sistēma, kas mums ir jāmaina, tāpēc aicinu to atbalstīt. Tātad līdz 8. septembrim ir iespēja iesniegt grozījumus, kad par tiem diskutēsim atkārtoti. Paldies! Klaudija Montero de Aguija. Paldies, tagad vārds Klaudija Montero, Klaudija Montero de Aguija. Senhor Presidente, cumprimentar todos os colegas. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem un jo īpaši kolēģim Ištānam par šo lielisko dokumentu. Es domāju, ka tas atbilst turismu nozares gaidām. Jāsaka, ka tā ir nozara, kas joprojām aug rada jaunas darba vietas, un tai būtu arī turpmāk jābūt prioritātei Eiropas Savienībā. Protams, ka nevajadzētu aizmirst arī par to, ka mums ir jārespektē katras dalībās specifika. Kā jau tas izskanēja, Eiropas Savienība ir visierobežojošākais eh, ierobežojošākais bloks attiecībā uz eh, vīzām, tāpēc mums ir nepieciešami vienkārši noteikumi, modernāki noteikumi un tādi noteikumi, kas eh, tiktu harmonizēti visā Schengens zonā. Ir nepieciešams vairāk solidaritātes, mazāk sarežģītības, lai piesaistītu vairāk turistu. Mums ir jāizmanto jaunu tirgu iespējas. Krievija, Ķīna, ko jūs pieminējāt vairāk kārt, ir tie tirgi, kas uh, ir ļoti nozīmīgi mums. Tāpat varētu minēt Indiju, tuvos austrumus, kam var būt izšķirīga loma. Runa ir par tām pasaules uh, zonām, no kurām prāt nākt vislielākais skaits turistu, un tātad tas, protams, veicinātu Eiropas Savienības sašādo reģionu izaugsmi. Tas ir ļoti plašs jautājums un uh, ietekmē Eiropas ekonomiku diezgan plašā mērogā, un tāpēc mums ir jārunā šeit uh, transporta un turisma komitejā par vīzu jautājumu. Mēs esam kompetentā komiteja ikreiz, kad ir runa par šo nozari. Tāpēc uz mums gūs pienākums analizēt šos jautājumus. Ļoti žēl, ka mēs vēl nevaram diskutēt par uh, Schengens īpašo interneta vietni, kas ļautu iesniegt uh, pieteikumus uz vizām daudz ātrāk, un kas ļaut arī samazināt šķēršļus potenciālajiem apmeklētājiem un turistiem. Ir jau šāda te informatīva lapa, Schengens info lapa, bet mums ir nepieciešams domāt par to, lai mēs um, nedublētu šos um, administratīvos pasākums, kas ir jāīsteno. Tātad mums ir jāņem vērā realitāte. Es domāju, ka vīzu kodeksam būtu jābūt fleksiblākam, lai konsuls, konsulāts varētu darboties uh, veiksmīgāk un efektīgāk, ir jādomā par tiem reģioniem, kur ir milzīgas atšķirības, proti tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šī Schengens interneta vietne, kurā būtu saraksts kurā būtu iespējams um, iepazīties ar visu šo informāciju. Vīz, kas paredzēta vairāk kārtē iebraukšanai, protams, ka tas rada problēmas. Dalībās ir diezgan negribīgi noskaņots, un uh, komisijai būtu jāņem vērā šis priekšlikums, un tai būtu jāsaka savs vārds par šo priekšlikumu. Es piekrītu kolēģi Ištvānu priekšlikumam par šīm vīzām, kas ļauj vairāk kārt iebraukt uh, teritorijā. Nu, man patiktos, um, ka komisija un dalībvalsts paus savu viedokli, nāk klajā ar konkrētiem pasākumiem. Tālāk vīz, kas paredzēta Schengen zonas apceļošanai. Tas ir jauninājums. Vēlos arī uzsvērt, ka tas noteikti veicinās ekonomisko attīstību, darba vietu radīšanu šajā nozarē, kas ir tik nozīmīgi, proti turismu nozarē. Un tas eh, pozitīvi ietekmēs arī eh, sabiedriskās ēdināšanas nozari un arī transporta nozari. Mums labi zināms ASV piemērs, bet neaizmirsīsim arī par Kanādas eh, labās prakses piemēriem. Tā dēvētā startup vīza, kas tika izveidot jo īpaši tāpēc, lai piesaistītu um, uzņēmumu vadītājus un lai viņi varētu ierasties Kanādā. Jā, uh, Arī ASV ir diezgan atvērts šajā jomā, un Kanādai ir lieliska pieredze, un es domāju, ka būtu ļoti labi, ja Eiropas eh, Savienība padomātu par šiem aspektiem. Protams, jau atkal ņemot vērā dalībvalstu dažādo situāciju, specifiku, bet mums ir nepieciešams vīz arī atsevišķām um, ceļotāju kategorijām, sportistiem, studentiem, pētniekiem, Tiem, kas vēlētos uzturēties Eiropas Savienības teritorijā ilgāk par 90 eh, dienām un apmeklēt vairāk nekā divas dalībās, nu, es varbūt izteicos diezgan gari, bet eh, noslēgumā vēlos teikt, ka mums tik tiešām ir jā, jāanalizē tas potenciāls, kāds ir vīzām. Un šorīt jūs pieminējāt velosipēdus un to, ka šī nozara pozitīvi ietekmē turismu kopumā. Jūs runājat par 44 miljārdiem, kāpēc mēs nevarētu padomāt arī par turistiem, amerikāņu turistiem, kas mums ļautu veicināt šī sektora attīstību. Visi mans e, pieminētie jautājumi noteikti tiks pārvērst arī grozījumos, kas, ko es arī iesniegšu. Lielas paldies! Lielas paldies! Nevar būt tā, ka katrs izsakās desmit minūtes, jo pretējā gadījumā mēs neizskatīsim visus šāpienas jautājumus, tāpēc lūdzu izsakieties īsi. Tagad uh, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs, centīšos. Uh, izteikties pavisam īsi. Vispirms es vēlētos pateikties referentam par darbu pie šī jautājuma. Es priecājos par komisijas pakotni, ņemot vērā to, ka tas uh, rada potenciāli piesaistīt uh, uh, ārvalstu investīcijas, un Eiropa gal galā ir viena no uh, galvenajām, galvenajiem turistu garamērķiem, bet mums ir jādomā arī par uh, praktiskiem aspektiem, jo runa ir arī par ekonomiskiem migrantiem. Uh, Protams, ka tas var veicināt turismu izaugsmi, pētījumi liecina par to, ka ir ārkārtīgi grūti saprast kaut ko vīzu sistēmā kopumā Eiropā. Es domāju, ka referents arī lieliski to ir uzskaitījis, un, bet mēs nevaram arī nedomāt par drošības aspektiem, un manuprāt, izšķirīgi, lai mēs nodrošinātu pienācīgu koordināciju ar jau esošajiem drošības mehānismiem un informācijas apmaiņas sistēmām, kā piemēram CIS un uh, viss. Mums ir nepieciešama arī skaidra sistēma visām, um, visiem dalībniekiem, kad dalībvalsts var ieviest uh, izņēmumus, ja viņas to vēlas, un drošības pārbaudas ir jāpiemēro attiecībā uz visiem, kas piesakās uz vīzām, lai um, netiktu minimalizēti šīs pārbaudas noteiktām kategorijām eh, tīri automātiski sistēmā. Un es domāju, ka šīs te viedo uh, robežu sistēmas pabeigšana ir ārkārtīgi svarīga, lai mēs vispār varētu pārvaldīt šo sistēmu. Par vīzu kodeksu es domāju, ka te ir ļoti labas uh, praktiskas iniciatīvas, kas noteikti veicinās labāku sistēmas darbību, jo īpaši piedāvātā mājaslapa ar konsolidēto informāciju un iespēju izmantot elektroniskā formā uh, modernas komunikācija iespējas Protams, tas ir izšķirīgi, bet man ir uh, bažas par sākotnēju komisijas priekšlikumu un līpa komitejas priekšlikumu. Es pieminēšu dažus no aspektiem. Vispirms man satrauc tas, ka uh, tiek atcelts pienākums sag, pie, pierādīt, ka ir pietniek, pietiekami iztikšanas līdzekļi un arī pierādīt, ka uh, cilvēks ir gatavs pamest teritoriju. Es domāju, ka tas varētu aptraudēt uh, sistēmu, jo eh, tas varētu veicināt ekonomisko migrantu ierašanos. Un ir ļoti rūpīgi arī jāapsver iespējas izsniegt īstermeņa vīzas, eh, ir jāatrisina eh, visas problēmas. Mums ir jāsaprot, ka mm, ne jau ik viens, kas izliekās par turistu, patiesībā arī ir turists, un arī domājot par drošības jautājumiem, mums ir jāpadomā par šiem aspektiem. Man satrauc arī tas, ka uh, Lībe referents ir paredzējis humanitārās vīzes. Es domāju, ka tas būtu jāparedz īpaši instrumentu ietvaros, un tas nevar um, tikt piedāvāts, jo īpaši ņemot pašreizējo situāciju, humanitārās krīzes Tas tikai veicinās to, ka cilvēki arvien vairāk centīsies šķērsot vidusjūru, lai iekļūtu Eiropas Savienībā, jo viņiem šķitīs, ka viņi te ir gaidīti atpūstām rokām. Tātad kopumā es atbalstu šo pakotnu un atbalstu referentu priekšlikums, tiklīdz, kamēr mēs to varam līdzsvarot ar um, bažām drošības jomā. Paldies, un tagad vārds Bilbao kundzei. Gracias, presidente. Como es un primer intercambio de puntos de... Paldies, priekšsādātāji. Mm, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa, tamdēļ neizteikšos gāri. Es uh, centīšos um, mm, izteikties par kopīgo pozīciju. Un uh, tagad ir iespēja iepazīties ar ietekmes novērtējumu, ir uh, jauna ekonomiskā situācija, mūsu attiecības ar citām valstīm, un te ir jāņem vērā arī vīzu dimensija. Uh, jāteic, ka mēs piekrītam tam, ka vīzu sistēma ir jāpadara elastīgāka, jānovērš birokrātiskās pārmērības un jāatvieglo šīs sistēmas pieejamība ar interneta palīdzību. Un tieši elastīga metode ļaus piesaistīt trešo valstu valsts piedarīgos Eiropā. Un uh, šo valsts piedarīgo ekonomiskais uh, ieguldījums arī būs viens no iegūmiem un ir jādomā par vienošanām, kādas varētu panākt diskusijās ar trešajām valstīm. Tas ir jādomā arī nākotnes perspektīvā, lai būtu konsekventa vīzu politikas sasaistē ar vienošanām, par kurām šobrīd notiek pārunas un par kurām vēl notiks pārunas turpmāk nākotnēm. Mēs runājam par to, ka vajadzētu uh, Uh, vienkāršot un um, grozīt uh, vīzu kodeksu un uh, bija jautājums par drošību, bet drošība ir skārta citā pakotnē un mēs nevaram likt šķēršļus šo cilvēku ieceļošanā Eiropas Savienībā, jo ieceļotāji šie tu, turisti veicina izaugsmi. Un runājot par māksliniekiem, tas uh, veicinās papildu turistu piesaista Eiropā. Te ir arī skaitļi par šiem cilvēkiem, cik varētu ierasties Eiropā, ja mēs atvieglotu vīzu režīmu, bet vai mēs paši esam gatavi viņus visus uzņemt? Te es atsaucos uz Luksemburgas ministru uzstāšanos šorīt, vai mēs esam spējīgi ieviest eh, infrastruktūras eh, transporta jomā? un to darīt konsekventi, vai mēs varam vienkāršot eh, transporta sistēmas Eiropas Savienības iekšienā. Mēs pat nesam spējīgi ieviest vienoto Eiropas gaisa telpu, kas atvieglotu trešo valsts piedarīgo ierašanos. Es viņām mēs runājam par vīzām ļoti labi, tādā vispārīgā veidā, bet ir jāraugās, lai tas būtu saskanīgi ar citiem tematiem, kurus mēs skatām parlamentā. Uh, Līdz ar to vajag eh, raudzīties integrēti un kopskatā uz vīzu jautājumu, un es domāju, ka tas mums ļaus vienkāršāk risināt citus eh, jautājumus transporta un arī citās eh, komitejās Eiropas parlamentā. Es piedāvāšu grozījumus, kas būs vērsti uz to, lai būtu integrēta un vispārīga pieeja vīzu uh, Eh, tematam. Mm, te nav runa tikai par 80 vai 120 eh, dienu vīzu, bet ir jāraugās, kāda būs ietekme. Un tas viss parādīsies manos grozījumos. Paldies! Tagad vēl vairāk kolēģi ir pieteikušies. Un katram divas minūtes. Mulțumesc, domnul președinte, dragi colegi, stimați raportori, dragă Ișvana, aș vrea să vă felicit pentru... Tapadēl kundze, paldies priekšsēdētāji, paldies referentam, paldies par to, ka iepazīstinājāt ar šo ziņojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti interesants mm, turisma sektora nozarē. Tas ir trešais svarīgākais mm, sektors Eiropas Savienībā no IKP. Mm, proporcijas. Un es uh, uzklausīju kolēģi teikto par ieguvumiem, atvieglojot vīzu režīmu, un bija runa par 500 miljonu līdz 1 miljārdu eiro ienākumiem, tā izteicās komisija. Uh, un runājot par vīzu kodeksu, tā izmaiņām varētu būt liela ietekme uz Eiropas ekonomiku kopumā. Tas ir jāpatur prātā. Es atbalstu referenta vispārējo pieju. Uh, runājot par eh, pieprasījuma eh, procedūrām, kurām jābūt elastīgām, pieejamām un pāredzamām, un tas varētu piesaistīt vairāk turismu no Ķīnas, Krievijas, mm, Saudarābijas, Ukrainas un citām valstīm. Tie ir cilvēki, kas varētu būt ar lielu finanšu potenciālu, kur var, varētu ierasties Eiropā un tērēt savus līdzekļus šeit. Un runājot par vīzu pieprasījumiem, jo īpaši tiem cilvēkiem, kas ir jau iekļauti VIS vīzu informācijas sistēmā, es domāju, ka tas arī varētu sniegt izaugsmē ieguldījumu un pieprasījuma iesniedzējiem būtu vienkāršāk pieteikties vīzai. Un vajag arī koncentrēties uz jau noteiktiem konceptiem. Piemēram, iesniedzot dokumentus, uh, ir jābūt ļoti skaidriem nosacījumiem, kas ļautu noteikt, ka uzņēmums vai organizācija e, ir uzticami un nevajadzētu būt kādiem subži, su, subjektīviem e, kritērijiem e, konsulātos vai atbildīgajās iestādēs dalību valstīs. Es domāju, ka jābūt šiem skaidriem, atbilstīgiem priekšnosacījumiem. Tāpat vīzu izmaksas ir problēma. Nevajadzētu atturēt uh, iespējamos uh, vīzu pieteicējus ar šīm izmaksām, kurām jābūt pēc iespējas zemākam. Un pēdējā ideja, ar kuru vēlējos iepazīstināt, es domāju, ka jāņem vērā ietekmes novērtējums šai sistēmai un uh, vīzu uh, sistēmas pārstrādei Es domāju, ka šis ieteikums novērtējums varētu aizkavēt procesu un vajadzētu um, paskatīties uz šī novērtējuma kritērijiem, lai šo mm, novērtējumu neizmanto kā uh, tādu instrumentu, kas aizkavē komisijas priekšlikumu. Kilen. Paldies, tagad Maikelien. Kiitokset arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset Istvanille joukkueineen, olette tehneet val... Paldies, referentam un viņa komandai par mm, ļoti labi veikto darbu. Un mums Eiropas Savienībā kopā ir jānolēmi, vai mēs vēlamies tādu vīzu politiku, kas mums ļaus izmantot mm, turismu potenciālu, un tur tad izejas punkts būtu tāds, ka tie pilsoņi, kas vēlas ierasties Eiropā, uh, ka viņus neuzskatīs par jau kā noziedzniekiem a priori. Un um, tad nu mēs uh, te slēdzam uh, robežas un nosakam tādus priekšnosacījumus, kas kavē uh, cilvēkiem iebraukt Eiropā, un mums vajadzētu rīkoties citādi. Uh, Un jūs pieminējat Austrāliju un Kanādu, kas uh, smagi strādā, lai Āzijas ieceļotāji varētu ierasties un pat ASV pārēdz ilgtermiņa daudzkārtējas ieceļošanas vīzas, un mēs visi zinām, cik strikta mm, ASV vīzu politika ir bijusi gadu gaitā, un viņi tiešām uh, rīkojas tā, ka lai piesaistītu vairāk ieceļotāju, un nu, mūsu politika ir e, strikta, arī mūsu mm, nodokļu nemaksātāji pārnes naudu no Eiropas, un ja mūsu politika nebūtu tik strikta, tad mēs iegūtu tik daudz naudas, ka nemaz nezinātu, kā ar to rīkoties. Danke sehr, jetzt Dubravka Suica. Paldies, tagad Dubravka Šovica. Predsjedniče, Ja se želim zahvaliti kolegi Ištvanu na jako oba, dobro obavljenom poslu. Es vēlētos pateikties Ištvana kungam par e, labi paveikto darbu. Kad es runāju par šo tēmatu, es kļūstu emocionāla, jo es pat nāku no Horvātijas. Um, Horvātija vēl nav Schengenā un divus gadus mēs jau esam Eiropas Savienībā, mēs esam pieteikušies uh, tam, lai būtu daļa no Schengens un mums nepieciešama vīza, lai dotos uz ASV un visām uh, dalību valstīm nav tāda pati situācija. Vēl ir piecas citas dalību valstis, kurām arī nepieciešama vīza, lai ieceļotu ASV. Bet atmetot emocijas pie malas, esmu droša, ka mēs esam, ka mums ir labi definēta vīzu politika, ir dažādi aspekti, ekonomikas, drošības aspekts un uh, Es vēlētos runāt par ekonomikas aspektu. Uzskatu, ka turisms ir svarīga ekonomikas nozare. Tas ir trešais nozīmīgākais sektors eh, no IKP viedokļa, un šiem eslu dēļ mums vajadzētu vienkāršot trešo valstu turistu ieceļošanu, jo īpaši no Ķīnas, Indijas un tālajiem austrumiem šīm eh, jaunajām valstīm. Un Es, vēl, es domāju, ka vajadzētu vienkāršot eh, procedūru, bet ar skaidriem kritērijiem un dažiem uh, kategoriju pārstāvjiem, kā jūrniekiem, uh, humanitārajiem darbiniekiem, arī vajadzētu piemērot vienkāršotāku procedūru, jo šis 6 miljonu, 6 e, miljonu mm, neieceļojošo turistu skaits Un tam ir liela ietekme uz eh, nodarbinātību Eiropā, ko mēs nevaram eh, neņemt vērā. Jāpatur vērā arī, eh, prātā arī migrācija, situācija šajā jomā, tāpat arī draudus, riskus, kas ar to saistās, viedās robežas būtu uzlabojamas. Un es domāju, ka mēs arī varētu palīdzēt šī ziņojuma kvalitātes uzlabošanā, iesnodzot grozījumus, kas palīdzētu to pieņemt. Danke sehr. Jetzt Isabella de Monte. Lielas paldies, tagad Izabela de Monte. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies mūsu kolēģim Ištvānam par šo atzinumu projektu, kas ir, manuprāt, ļoti pilnīgs. Es domāju, ka tas iet eh, tik tiešām pareizajā virzienā. Mēs esam izraudzījušies ceļu, kas, manuprāt, ir iespējams un arī absolūti nepieciešams. Runājot par turismu, 50% turista Eiropas eh, Savienībā ir eh, eiropieši, bet, protams, ka mēs varam palielināt eh, to cilvēku skaitu, kas nāk no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Mēs Protams, saprotam, ka turisms eh, pieaugs nākotnē, un tas nozīmē, ka būs konkurence, ir arī citi galamērķi pasaulē, kas kļūst arvien populārāki, un mums ir jābūt konkurētspējīgiem. Un tas sakāms arī par vīzām un birokrātiju. Mums ir jācenšas vienkāršot uh, sistēmu un samazināt izmaksas jā, jāsamazina termiņi, tas, protams, ir apsveicami. Un, un ja konsulāti atrodas pārāk tālu, tad, protams, ir grūti eh, ar tiem sazināties. Un jādomā arī par drošības aspektiem. Nāks konstatēt, ka eh, teroristi bieži vien nāk no Eiropas Uh, Savienības valstīm, tāpēc, ja mēs tagad ierobežosim iespēju ceļot tikai atsaucoties uz terorismu, tas nebūtu pareizi. Mums ir nepieciešams arī efektīvāks mārketings, lai padarītu Eiropas Savienību par tīkamāku galamērķu turistiem. Es domāju, ka kopumā ziņojums ir vērtējums pozitīvi. Paldies! Paldies, mums ir palicis ļoti maz laika, tāpēc es aicinātu arī komisijas pārstāvi izteikties pavisam īsi, un pēc tam vārds eh, tiks dots arī referentam. Lūdzu, komisijai vārds. Paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Vispirms liels paldies referentām un visiem pārējiem deputātiem par atbalstu šim uh, priekšlikumam un arī komisijas priekšlikumam par šo pakotni. Galvenais mērķis uh, ir modernizēt Eiropas Savienības kopējo vīzu politiku, lai vienkāršotu um, vīzu piešķiršanas procedūras, padarītu tās raitākas, harmonizētu, lai piesaistītu vairāk likumīgu ceļotāju un samazinātu slogas gulus uz konsulātiem. Mērķis ir ņemt vērā, protams, ekonomisko dimensiju, veicināt ekonomisko izaugsmi saistībā ar turismu un ar to saistītajām jomām, un vienlaiks mēs ņemam vērā arī vienu no galvenajiem mērķiem, kāds ir kopīgai vīzu politikai, novērst nelikumīgu imigrāciju un nodrošināt arī drošību Schengenas zonā. Tāpēc eh, komisija centusies eh, rast līdzsvaru starp šiem diviem mērķiem - drošību no vienas puses, bet arī nepieciešamību atvieglot uh, ceļošanu likumīgiem ceļotājiem Eiropā un veicināt ekonomisko izaugsmi, kas attiec uz uh, vīzām apceļošanai. Um, mērķis ir aizpildīt trūkumu likumdošanā, jo nebija šāda te iespēja trešās valsts pilsoņiem uzturēties Schengen zonā ilgāk par 90 dienām, ja vien tas nav vienā dalībvalstī. Uh, Un mērķis ir arī eh, nodrošināt harmonizētu pieeju, ņemot vērā divpusējos vienošanās, kādas dalībvalstīm ir ar, ar trešām valstīm. Tas dod iespēju uh, harmonizēt arī tos noteikumus, kas uh, tiek piemērot dažādu valstu pilsoņiem. Mums ir līdzsvarots priekšlikums, un mēs priecājamies par komentāriem jo īpaši referentu komentāriem par e, šīm vīzām apceļošanai. Tālāk arī piekrītam tam, kas tik teikts par konsulātiem, esam gatavi piestrādāt pie e, pareizā formulējuma arī sarunās par drošības aspektiem par šīm vīzām apceļošanai. Komisija uh, ir pārliecināta, ka priekšlikumā ir visi nepieciešamie elementi un prasības, lai nodrošinātu drošību Schengens zonā. Priekšnoteikam šīs jaunā tipa vīzas saņemšanai ir striktāki, tāpēc. Uh, Mm, ļaunprātīgas sistēmas izmantošana iespējams drīzāk attiecībā uz parastajām vīzām, jo, kā jau es teicu, uz jaunā tipa vīzām attiecas striktāk noteikumi. Par vienkāršošanu. Mēs domājam, ka arī te mūsu priekšlikums ir līdzsvarots, un eh, vīzu atvieglojumi tiek piešķirt eh, pamatoti, jo runa ir par personām, kas jau ir eh, reģistrētas, un tas nekādā veidā neapdraud drošību. Humanitārās vīzes arī tās tik pieminētas. Komisijas viedoklis šajā jautājumā jau ir ticis paust gan šajā komitejā, gan Libi komitejā. Komisija uzskata, ka šāda veida vīzes par tām nevajadzētu runāt vīzu kodeksā, jo runa nav par cilvēkiem, kas te ir ieradušies uz īsāku laiku. Drīzāk runa ir par personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, un te ir runa par citiem aspektiem. Pārstāvniecības jautājums. Te eh, referents piedāvā grozījums, un komisija piedāvā eh, obligātu eh, pārstāvniecību Tas nozīmē, ka cilvēkiem nav jāceļ uz citu valsti, kā tas ir šobrīd, jo bieži vien ir e, valsts, kurās e, ne, dalībās nav pārstāvēta, un tāpēc ir grūti iesniegt šo pieteikumu. Tāpat ir noteikumi arī par ārēj, ārpakalpojumu piedāvātājiem, un arī tādējādi ir iespējams e, piedāvāt konsulāros pakalpojumus tuvāk vīzu iesniedzēju dzīves vietai, un mēs noteikti arī uzraugam to, kā šie ārējie dienesti darbojas. Tālāk, kas attiec uz termiņiem, komisija piedāvā paplašināt no 3 uz 6 mēnešiem, um, referents piedāvā pagarināt līdz 12 mēnešiem. Tas varbūt būtu pārāk um, garš posms, lai izvērtētu uh, pieteikuma iesniedzēja situācija, kas varbūt mainās tī no finansiālā viedokļa tik ilgā laika posmā. Tātad tie ir sākotnēji komentāri, bet katrā ziņā liels jums paldies par šiem uh, priekšlikumiem un atbalstu, kas tiek sniegts komisijas pakotnē. Paldies! Liels paldies, un tagad vēlreiz vārds referentam. Liels paldies e, kolēģiem! Paldies par jūsu atbalstu un paldies par ierosinājumiem. Portugāle, Spānija, Somija, Itālija. Un citiem vārdiem sakot, valstis, kas ir Schengenas zonā un tās locekļi no dažādām politiskajām grupām, visi atbalsta šo priekšlikumu, un tas pat tiešām ir interesanti. Vēlos pateikties Klaudijai un Dubravkam Paldies arī par jūsu ieguldījumiem no Rumānijas, Horvātijas, arī no valstīm, kas eh, ir ārpus Schengen zonas, un es pats esmu no Ungārijas, un, mm, manuprāt, ir svarīgi paplašināt Schengenas eh, zonas robežas, jo tad mēs būsim patiesi vienoti. Liels paldies par jūsu ieguldījumu. Par interneta eh, mājaslapu. lapu Daudzi kolēģi runāja par šiem pieteikumiem tiešsaistē, un es um, izcelšu šo punktu aktīvāk turpmākajos uh, mēnešos, un es piekrītu Daltona kungam, es tik plaši varbūt par šo tēmu nerunāju, bet jums ir taisnība, ka ir nepieciešams padarīt sistēmu skaidru, drošu. Mm, sistēmai ir jābūt drošai, un uz to ir jāvar paļauties. Uh, Un te es pilnībā jums piekrītu. Tas ir tāds pamatprincips. Un uh, mēs cenšamies izvairīties no tā, lai drošības argumenti tiktu izmantoti par uh, tādiem argumentiem, lai mēs nepārskatītu šo politiku. Un tā būtu problēma, ja mēs to izmantotu par tādu aizbildinājumu. Tāpēc vēlreiz saku paldies. Tad par piedāvātajiem grozījumiem un izmaiņām, kādus piedāvāju. Ik viens no jums var tos uh, papildināt, uzlabot un pievienot līdz 8. septembrim. Es pats būšu atvaļinājumā, būšu Ungārijā, bet uh, varat ar mani sazināties, rakstīt un noteikti nododiet šo ziņu arī kolēģiem. Un septembrī un oktobrī mēs mm, tā tad iestāsimies par šo priekšlikumu, TRAN komitejā un citu organizāciju pārstāvi, kuri varētu būt šeit, nav un viņi iespējams nav tāpēc, ka ir vasara. Septem. Līdz 8. septembrim jāiesniedz grozījumi, komitejā balsosim 13. oktobrī un plenārsēdē vēlāk. Danke, wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, die Präsentation durch den Europäischen Rechnungshof. Nākamais darbkārtības punkts - revizijas palātas īpašais ziņojums par iekšējiem ūdensceļiem Eiropā. Un esam patiešām priecīgi, ka referente Ivanas, Jana Ivanovs kundze ir ieradusies, lai mums ar to iepazīstinātu. Lūdzu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, uh, honorable members. Paldies, priekšsēdētāji Vēlreiz paldies jums par to, ka izmantojat vācu valodu. Saka priekšsēdētājs, paldies, dārgie locekļi. Priekšsēdētāji kungs, es gribēju jums pateikties, ka uzaicinājāt mani uz šo komiteju. Pirms dažiem mēnešiem es jūs iepazīstināju ar īpašo urbānā transporta ziņojumu un esmu ļoti priecīga, ka šodien varam diskutēt par kādu ļoti interesantu ziņojumu, proti par uh, iekšzemes ūdens ceļiem. Jāsaka, iekšējie ūdens ceļi ir eh, viens no galvenajiem iekšzemes ūdens ceļu mezgliem - 30 tūkstoši eh, kilometru. Un viens eh, vienīgs liels kuģis var um, aizstāt ves, vairākus simtus mašīnu uz ceļiem. Šo iemeslu dēļ kopš 2001. gada komisija ir popularizējusi iekšējo ūdens ceļu izmantošanu, protams, norādot arī uz šķēršļiem, kas joprojām pastāv šajā jomā. 2007. gadā sāka uzsākta programma par eh, vairāk kā 700 miljoniem eiro no um, TNT un 531 miljonu no struktūra fondiem, pētījumiem un dažādiem infrastruktūras projektiem. Mēs te runājam arī par tādiem infrastruktūras projektiem kā tiltu augstumu piemērošana, mm, ceļu platuma un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, vai vietējā ūdens vai iekšēja ūdens ceļa stratēģijas ir bijušas labi e, īstenotas Eiropas Savienībā. Mēs esam īstenoši 12 produktu, projektus Čehijā, Bū Ungārijā, Vācijā. For the period 20, uh, 2007-2013. Un Beļģijā. Mēs esam tātad projekts īstenojuši tieši šajās četrās valstīs un bija arī pārskatīti dažādi politiskie strateģiskie dokumenti. Esam, uh, protams, uh, sazinājušies, konsultējušies ar uh, interesētajām pusēm, lai arī noteiktu, kādi ir galvenie rādītāji, kas šeit jāievēro. Mēs konstatējām, ka e, lielāka kravuma pasažieru pārvadāšana pa iekšzemes ūdens ceļiem sauszemes ceļu vietā nav pilnībā sasniegta kopš 2001. gada ir uzlabojusies tikai nedaudz iekšzemes ūdens ir izmantošana no 6,4 līdz 6,7 procentiem no kopējā transporta apjoma, bet es šeit jākļūst proaktīvākai. 2006. gadā mēs esam samazinājuši tikai ļoti mazu šauro vietu skaitu, nu iespējams, lai tos pilnībā izskaustu, mums ir nepieciešams 60-70 gadi. The project that we audited had a very limited impact on freight transport, mainly due to the fact that other agenda. Protams, e, jādomā, ka ļoti daudz slavīgu šauro vietu nav iespējams izskaust, un tās nav plānots izskaust arī nākotnē. Tikai viens no desmit infrastruktūras projektiem var piedāvāt tādu iekšzemes ūdenceļu uzlabošanu, un seši tikai daļēji varētu to uzpildīt. trīs uh, atlikušie projekti nebija svarīgi šajā kontekstā, un divi no tiem bija saistīti ar turismu, un uh, tā tad turpat nebija domāts par šauro vietu izzušanu. Tāpat mēs analizējām dažādas stratēģijas, veicot revīziju, to darījām ES līmenī, un noskaidrojām, ka pirmām kārtām šīs stratēģijas nav balstīts uz tādu ļoti pamatīgu analīzi. Tas ir saistīts ar situāciju, ka uh, infrastruktūras modernizācija, lai vairāk izmantot iekšķi, iekšējos ūdens ceļus, bija mm, neesoša. Well, inland... Un līdz ar to visas nosprautos mērķus nevarēja sasniegt. Otrs secinājums bija tāds, ka ES stratēģijās netika pilnībā ņemti vērā galvenie ap, šķēršļi, tātad e, neharmonizētas dalību valstu stratēģijas, e, nepilnīgi izmaksu aprēķini par to, cik izmaksās šauro vietu izskaušana, likvidēšana. Uh, Tāpat netika ņemti vērā individuālie transporta mehānismi dalību valstīs un netika izmantotas pietiekami labas stratēģijas. Ņemot vērā e, šos atzinumus, esam piedāvājuši arī divus galvenos e, padomus, kas e, atsaucas uz vairākiem svarīgiem aspektiem, proti projektu veiktspēja, lai uzlabotu Eiropas Savienības finansējuma efektivitāti, mēs iesakām dalību valstīm nospraust prioritāti attiecībā uz iekšējiem ūdens ceļiem, saprotot, ka ieguvējumi būs baudāmi nekavējoties. Lai uzlabotu koordināciju starp dalību valstīm, Komisijai iesakām ļoti pamatīgi, solīt pa solītim izpētīt iespējamo tirgu, iespējamo pievienoto vērtību un, protams, arī sasaist ar TNT tīkliem. Un ir jāvienojas par specifiskiem un sasniedzamiem mērķiem ar dalību valstīm, lai likvidētu šaurās vietas un jāuzlabo uh, juridiskais pamats lai informācijas prasības būtu pietiekami skaidri nosacītas un dalību valstīm ir jāuzlabo šo ceļu attīstības plāni daudz koordinētākā veidā. Mēs ceram, ka tas uh, galu galā rezultēsies daudz labākā, efektīvākā iekšzemes ūdensceļu izmantojumā Eiropā. Kontu komitejā pirms dažām nedēļām mums bija ļoti, ļoti interesantas diskusijas par to visu. Es redzu, ka arī kontu komitejas referents ir klātesoši, gribēju viņu uzteikt par paveikto. Darba dokuments bija vienkārši izcils, un es ceru, ka šis ziņojums jums būs uh, vērtīgs, pieņemot turmākus lēmumus, un, protams, ar nepacietību gaidu tādas auglīgas un konstruktīvas debatas. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Es esmu pat tiešām šādu analīžu aizstāvis, piekritējis. Ir ļoti jauki, ka mēs varam diskutēt. Diemžēl tik daudz deputātu vairs nav zālē, bet nu tie, eh, kas joprojām ir šeit palikuši, viņus jautājums interesē ļoti, ļoti. Ir fūzītu, danku ziet. Vins van de Kāms, priekšsēdētāja kungs, liels paldies! Liels paldies arī Ivanovs kundzei, mūsu kādreizējai ETP grupas referentei par to, ka viņa atkal ir ieradusies. Man jums jāsaka, tad, kad viņi atnāk pie mums, es neesmu laimīgs. Bet tās nav, tā nav šīs kundzes vaina, saka priekšsēdētājs. Jā, jā, nē, tas ir saistīts ar mūsu darbu. Eiropas Savienībā saka Vande Kāmpa kungs, un viņi iepriekš te ieradās ar ļoti kritisku ziņojumu par urbāno mobilitāti. Viņa mums te uh, lasa lekcijas par mūsu izdevumiem, par finansējumu Eiropas iekšējiem ūdens ceļiem. Uh, Un, protams, es viņai to neņemu ļaunā, tas ir Eiropas revīzijas palāts uzdevums, viņiem, viņi jau nav pieņemti darbā, lai mūs slavētu un glaudītu galviņas, mums, viņiem mūs ir jākritizē. Un jūs teicāt jau pašā ievadā, ja mēs varam uh, izdot jaunus svaigus līdzekļus, nu tad visi ir priecīgi. Uh, Bet, protams, mums ir arī jāuzņem savu atbildības daļa. Nu jā, ceturksnis pirms sešiem, otrdienas pēcpusdienā nav varbūt tas veiksmīgākais brīdis, kad par to diskutēt. Nīderlandē pirms vairākiem mēnešiem prese pievērš ļoti daudz uzmanības šim ziņojumam, ka tas ieraudzīja dienas gaismu. Ir daudz dalību valstu, ir pārāk daudz mazu projektu, pārāk daudz reģionālu aizsprostu. Nav ņemta vērā tik ļoti šī pārobežu komponente un es nezinu, vai es to pareizi sapratu Ivanovas kundze, vai viņa tiešām teica, ka tas ir saistīts ar TNT? Man šķiet, ka viņas veiktais pētījums ir saistīts tieši ar regulu kā tādu, ja šis ir saistīts jau ar TNT projektiem, tad tas viss ir, nu, tā ļoti uh, ambivalenti. Mēs ETP grupā domājām, ka šī ir viena no prioritātēm, kas pat jānostāda augstāk par TNT, un mēs varam eh, tādā veidā ar labi uzbūvētiem koridoriem prioritātēm uzlabot visu mūsu dzīvi ES. Un jūs runājat arī par Baltās grāmatas vidusposmu pārskatu un par to, ka pārēj no viena transporta veida uz citu ir uh, eh, cietus neveiksmi, tātad 6,4% palielinājums uz 6,7% izmantot iekšējais ūdens ceļus. Nu, tas ir niecīgi. Nu, varbūt tas pat nav saistīts ar uh, investīcijām, bet gan ar ekonomisko attīstību un citiem iemesliem. Un mans. Uh, svarīgākais jautājums ir tāds, vai tad pētījums uh, ir jau saistīts ar šiem projektiem, TNT projektiem vai nē, un vai uh, jūsu revīzijas palāta turpinās šo darbu, ir ļoti jauki, ka mums ir sagatavots tāds ziņojums, mēs no tā gūsim mācību, bet vai jūs nākamgad vēl pie mums ieradīsieties vai nē, vai varbūt pēc diviem gadiem? Dat zijn eigenlijk mijn twee belangrijkste vragen. De conclusies zijn helder. Secinājumi ir uh, skaidri un gaiši, es tos pieņemu, es tos neapstrīdu, es, protams, uh, esmu ieinteresēts dzirdēt komisijas sacīto, bet gribēju pavaicāt, vai tas ir attiecas uz pirms TNT eh, periodu, un otrs jautājums, vai pēc tam jūs turpināsiet savu darbu, un mēs domājam arī ne tikai par model shift, bet arī par commodality, par vairāku tātad transporta veidu izmantošanu. Uh, Paldies! Sehr jetzt Maija Kilönen. Maija Kilönen. Arvoisa puheenjohtaja, kiitokset tästä. Paldies! Gribēju pateikties par šo ziņojumu. Mums kā parlamentāriešiem ir pašiem jāpaskatās, ko mēs darām jāpaskatās uz sevi spogulī. Ja mēs eh, lēmjam par līdzekļu piešķiršanu, mums ir jāsaprot, vai tas ir bijis patiešām lietpratīgi un auglīgi, un vai mēs esam ar šo naudu finansējuši patiešām kaut ko tādu vērtīgu un nepieciešamu. Vai mums ir kopīgi mērķi, vai mēs vēlamies tādu harmonizētu, vienotu sistēmu, vai mēs gribam kaut ko tādu pilnīgi fragmentizētu, tādu lupatu dēķi. Es zinu, ka kolēģis Fande Kamps ļoti labi pārzina iekšzemes ūdens ceļus un ar, to, ar tiem saistīto stratēģiju. Tādēļ ceru uz viņa atbalstu, gribēju pavaicāt, vai ir iespējams tā labi un loģiski izmantot nodokļu maksātāju naudu, domājot arī par iekšējo ūdensceļu nākotni. Paldies, Andrija Novakovs, lūdzu. Idāzint. Skaisti, ka jūs arī esat ieradies. Paldies, priekšsēdētāj kungs. First of all, would like to thank uh, Bill, Ms. Ilan Ivanov that obviously Paldies, gribēju pateikties eh, Ivanovs kundzei. Man bija ļoti liels eh, gods eh, ar viņu sadarboties arī konta komitejas ietvaros. In front of our faces. Because what is showing in not just the situation in the inland. Nu, tas ir tāds karoks, kas te tiek vicināts. Mums jādomā arī par Eiropas kohēzijas politiku, ne tikai par iekšējiem ūdens ceļiem. Pēdējā desmit gadu laikā tika iz, izlietots vairāk par miljārdu eiro, lai šo tīklu uzlabot, bet joprojām ir daudz šauro vietu. So Jāsaka, ka koordinācijas trūkums arī rada ļoti daudz problēmu. Uh, Ir daudz projekti, kas ir saistīti ar šo tīkla kodolu, bet uh, projektu īstenošana dalība valstīs ir atšķirīga. Kaut komitejā jau uh, kādu piemēru pieminēju, tā tad ja mēs runājam par iekšējiem ūdensceļiem, nu tad galvenokārt šeit runājam par Donavu. Lai investētu līdzekļus eh, Donavā, ir piemēram šī dziļākā Donavas daļa, kur ir eh, arī upa platāka, tur ir jābūt arī augstākiem tiltiem, lai tur varētu izbraukt lielāki kuģi ar lielāku kravu, un, piemēram, nākamā dalība valstī šis kuģis nevar doties tālāk, jo tur, piemēram, upe ir pārāk šaura vai, vai, vai pārāk sekla. Uh, Un kas tad notiek? E, ja, piemēram, ir lidosta, kas nav pietiekami liela. And the, and the plane as well. So what we need... Tas būtu salīdzināms ar to, ka, piemēram, lidmašīna pasēs no vienas lidos un tā nolaiž citā, bet tā īsti nav kur nolaisties, jo nolaišanās šī josla nav pietiekami plata. Nu, padomājiet, varbūt labāk pirms tiek pieņemt un apstiprināt šādi projekti. Coordinate better than at the moment and just. Varbūt, ka vajadzētu, protams, iedrošināt tās dalību valsts, kas ir tādas teicamnieces, bet nevajag visu laiku tikai par, par varas makti tērēt vairāk CEF un TNT līdzekļu. Ja projekti patiešām nav apstiprināti kā pietiekam labi, ir jābūt šai virsvērtībai, un mums ir jāuzlabo šīs kohēzijas politikas sektors kopumā, un arī, protams, transporta sektors. Paldies! Es arī atļāvos sevi iekļaut runātāju sarakstā, saka Priekšsēdētājs, mani pār, nepārsteidz šis ziņojums. Tas ir svarīgs, protams, bet, ja runājam par iekšējiem ūdens ceļiem Eiropā un dalībvalstu līmenī, nu, tur ir vienkārši tāda sapņošana, gaisa pils tiek būvēts, tam nav pilnīgi nekāda sakara ar realitāti. Un tas, ka pasauli pēdējo desmit gadu laikā ir krietni mainījusies, arī šķiet nevienu neinteresē. 80% no iekšējo ūdens ceļu satiksmes notiek uh, Reinā, tātad plata dziļa upe, kas ietek okeānā, bet 90% no naudas tiek iztērēta, lai uzturētu un barotu šādus sapņus. Un Vācijā pēdējo 20-25 gadu laikā eh, ir samazinājies šis eh, iekšējo ūdens ceļu izmantojums no 20 uz 8%, un Eiropā 6,4%. Nu kādēļ tas ir jākritizē? Esmu pārliecināts ka tīkls nav pietiekami bies, nav pietiekami sazarots, salīdzinot ar dzelzceļu un ceļiem, un ja mēs runājam arī par dabu kā tādu, nevienmēr ir iespējams izmantot šos iekšējos ūdens ceļus, un pat ja tas ir iespējams, tad. Uh, tas netiek pilnībā izmantots. Un tik un nu, tā mēs visu laiku runājam par Reinas, Oderas, Elbas dziļāku izrakšanu. Jāsaka, ka pirms 20 gadiem es no Ingolštates ar laiviņu mm, braucu uz eh, Melno jūru. Un, protams, tad, kad nāk lielie uh, kūģi pretī, tad visu laiku ir uh, ļoti spēcīgi jāērē, lai laiviņi neapgāstos. Un man tas bija jādara apmēram ik pa desmit minūtēm. Un tagad nesen gar Donavas krastu braucu ar riteni nesen un redzēju, nu, tikai kādus uh, trīs lielos kuģus. Nu, ko tas nozīmē? Tas tikai tā ļoti uzskatām pierāda, ka šis apjoms ir samazinājies. 95% no kuģiem īstenībā var braukt pa šo upi, bet tas netiek darīts, bet mēs tikai sapņojam par Donavas uh, izrakšanu, un e, e, Vācijas valdība teica, mēs to neatbalstīsim, bet Čehi saka, nē, nē, mēs gribam, mēs gribam kuģot pa Donalu, bet e, mēs zinām, ka tas nenotiks, tas nenotiks, un jau 40 gadus mēs par to runājam. Un kas tad, kādēļ tā tas ir? Tātad, ja runājam par kūģiem, uh, Par vienu kūģi administrācijā ir atbildīgi trīs cilvēki. Un, protams, mēs nevaram viņiem neko pārmest, bet ņemot vērā šo pārvaldes struktūru un ka valdība neatkarīgi no politiskajām partijām eh, nepasaka šiem cilvēkiem, lūdzu, dariet to, par ko esat atbildīgi, nevis visu laiku turpiniet tikai te kaut kādas ilūzijas uzturēt. Tātad par vienu šo kūģi ir atbildīgi trīs administratīvie darbinieki, un viņi nemaksā ne par minerālu eh, degvielu, ne par ko citu, un tas viss arī nekādā veidā nav sev attaisnojis. Tātad te nav pat tā problēma neslēpjas finansējumā, mums tas viss ir jāņem vērā. Un vēl kāds piemērs Berlīnē. Berlīnē tika uzbūvēts aizsprosts un toreizējais eh, satiksmes senators teica, jā, jā, tagad ir šīs slūžas, un tās var piemērot lielākiem kuģiem. Nu jā, tas varbūt neatbilst mūsu prasībām, bet tās ir investīcijas nākotnē. Un tad atnāca iekšējo ūdens ceļu pārstāvs un teica, jums taisnība, bet slūžas ir ļoti svarīgas jo, ja brauc ar vilcienu no Berlīnes uz Varšavu, tur dzelceļš eh, ir tikai 160 km garumā. Es smējos vēdaru turēdams un teicu, es nezinu, ka jūsu kuģi brauc ar ātrumu 160 km stundā. Mums, protams, ir arī ar, eh, pieredze ar eh, Reinas, Mainas, Donavas kanālu, tā tad, lai eh, no Reinas kuģi varētu braukt līdz pat Melnajai jūrai. Tika izteiktas prognozes. Un ja mēs būsim šodien šīs prognozes piepildījuši tikai par 10%, tad jau varēsim lepoties. Tur ir miljārdi ieguldīti, un eh, kādreizējais attieksmes ministrs to salīdzināja ar Bābeles torņa eh, būvēšanu. Es esmu kaislīgs velobraucējs, īstenībā tur drīzāk vajadzēja veloceliņu ierīkot, bet nu, tas izmaksās krietni mazāk. Uh, Un, protams, šādi projekti tiek īstenot, neviens vispār nedomā par praktisko izmantošanu. Un, ja mēs te runājam par eh, šāro vietu likvidēšanu, jā, tas, protams, ir loģiski, bet ja mēs esam izveidojuši iekšējos ūdens ceļus, lielajiem kuģiem un domājam, ka nu, tas visu atrisinās pats no sevis. Tā tas nav. Mēs domājam aplāmi. Mums nepieciešam līdzekļu svarīgiem projektiem, ka, piemēram, arī par uh, diezgan uh, salīdzinoši niecīgu summu var izdarīt daudz vairāk. Tādēļ esmu jums ļoti priec, pateicīgs par šo uzstāšanos un tagad vārds komisijai. Un Ibikungs. Thank you, Chair. Thank you also for. Paldies priekšsēdē, paldies arī par jūsu ievadvārdiem bet ar šo uzstāšanos, ko jūs nu pat nācāt klajā, jūs noteikti saņemsiet uh, revīzijas palātas uh, turpmāk ziņojumu, jo jūs uh, te sniedzāt tik daudz piemērus tam, uh, kas lieliski raksturo debatas par iekšējiem ūdens ceļiem, un mēs noteikti saglabāsim interesi par šo eh, transportu veidu. Nē, nu, pēc nopietni runājot, mums bija iespēja arī teikt eh, revīzijas palātas pārstāvjiem kontu komitejas sanāksmē. Ziņojums ir labs. Mums nepatīk virsraksts, bet, eh, diemžēl, ehm, mūsdienās ir jāizvēlas tāds virsraksts, kas tiek pēc tam atspoguļots mēdījos un laikrakstos Un bieži vien šis virsraksts nav saistīts ar ziņojumu saturu. Es domāju, ka rezultāts ir labs. Tas ir tik labs, ka mēs zināmā mērā esam paredzējuši jau iepriekš vairākus aspektus. Jā, e, tiesa, projekts, par kuriem ir runa, nav tikai un vienīgi TNT projekti. Un es domāju, ka e, revīzijas palāta diezgan pozitīvi ir novērtējusi šo darbu. Bet šobrīd ir cita geogrāfiskā situācija, cits TNT režīms. Ar reģionāliem reģionu fondiem mums ir iespēja dalībvalstīm izstrādāt masterplānus, un galvenā kritika proti, ka nav šāds te strateģisks domāšanas, eh, pirms mēs kaut ko darām, uh, Eh, patiesībā piedara pagātnē. Un es domāju, kopā ar kolēģiem eh, reģio ģenerāla direktorātā mums ir jānodrošina viss, lai ar jaunajiem instrumentiem mēs eh, tik tiešām panāktu saprātīgu rezultātu ar pieejamiem līdzekļiem. Nedrīkst būt tā, ka nauda tiek ļaunprātīgi izmantot, bet uh, patiesībā mūsu resursi ir tik ierobežoti, ka ir nepieciešams uh, papildus uh, pienākums, kas tiek uzlikts iekšzemes uh, navigācijas ceļiem. Tātad, paldies par šo ziņojumu, Bandi Kampkungam. Es varu teikt, ka mēs ar ļoti rūpīgi sekosim uh, līdz tam, kas tiek ierakstīts šajā ziņojumā, un, protams, sadarbosimies ar kolēģiem gan komisijā, gan arī šeit Eiropas parlamentā, bet, protams, arī revīzijas palātā. Uh, lai nodrošinātu to, ka mēs sekojam šīm rekomendācijām. Paldies! Liels paldies! Un tagad uh, vārds uh, Ivanovs kundzei. Liels paldies un paldies deputātiem par vērtīgajiem komentāriem. Tie mums tik tiešām palīdz gal galā uzlabot mūsu darbu. Paldies Vande Kampa kungām par kritiku. Uh, Pagājušais jūs teicāt, varbūt es biju pārāk laipns attiecībā pret komisiju. Nu, lai nu kā. Es domāju, ka mēs pieņemam kritiku. Jā, varbūt virsraksts ir nedaudz negatīvs, bet mēs cenšamies palīdzēt. Mēs necenšamies uh, būt negatīvi noskaņot tikai uh, Tāpat vien mēs cenšamies palīdzēt visiem um, lēmumu pieņēmējiem. Atgriežoties pie jūsu jautājumiem. Tas nav tikai TNT. Arī ERDF uh, finansētie projekti. Laika posms bija no 2007. līdz 2013. gadam. Protams, ka tie ir ilgtermiņa projekti un par dažiem mēs joprojām sagaidām to rezultātu, bet galvenais posms bija šāds. Tātad, un mēs, protams, mēs pēc šīm debatēm varbūt apsvērsim, kā mēs varētu turpināt šādu izvērtēšanu. Sakosim notikuma attīstībai un esam, mēs, protams, apzināmies, ka 2010. gada tendē. Uh, vadlīnijas bija tikai kā lēmums, kas nav saistošs dalībvalstīm, un jaunās vadlīnijas 2013. Eh, un 2020. gadam ir regulas formā, līdz ar to ir juridisks pienākums dalībvalstīm. Protams, ar, ar šo jauno regulu nebūs vairs šo prioritāro uh, projektu, būs visaptverošs tīkls, koridori, koordinātori, protams, kas ir atbildīgi par uh, šiem koridoriem. Un ir paredzēta arī turpmāk pētījumi arī 2015. gada vidū, lai padziļinātu pētījums, tā skaitā arī tirkus analīzi. Bet, protams, ka mums kā auditoriem ir jāraugās uz pierādījumiem, un mums eh, mērķis ir panākt to, lai tik tiešām būtu redzami rezultāti. Un kā jau teicu, mēs varam Mēs iespējams sagatavosim tādu kā turpmāk ziņojumu. Klienēns kundze pieminēja ļoti svarīgu aspektu - kopīgs mērķis, aizkavēšanās. Jā, arī mēs uzskatām, ka tas ir trūkums, integrēts pieejas e, nesamība. Šķiet, ka nav koordinācijas, nav pietiekami daudz e, koordinācijas dažādu dalībvalstu starpā. Uh, tā, lai šīs problēmas tiktu risināts integrētā veidā. Un priekš, priekšsēdētā jūs pieminējāt uh, šos te nepārāk blīvos tīklus un arī grūtības, kas saistīts ar šo tīklu paplašināšanu. Es pilnībā piekrītu jums. Tieši tāpēc arī viens no mūsu ieteikumiem ir dalībvalstīm prioritizēt iekšzemes uh, navigācijas uh, ceļu projekts, kuriem ir visātrākais uh, iespējamais rezultāts. Protams, arī samazināt šīs šaurās vietas. Svarīgākais ir panākt to, lai izmaiņas notiktu integrētākā veidā un mēs kopumā atzīstītu šo transportu veidu. Lielas paldies par izrādīto interesi un es ar prieku diskutēšu ar jums šiem jautājumiem arī turpmāk. Liels paldies! Varbūt ļausiet man vēl izteikt kom, vienu komis, ko, komentāru. Tika izteikta kritika par eh, virsrakstu, bet ne par saturu. Satura ziņā viņi jums pilnībā piekrīt. Liels paldies jums par to, ka esat vienas prāts, bet eh, kas attiecas uz virsrakstu, es esmu pragmatiķis. Ja eh, jūs piekrītat saturam, bet nepiekrītat virsrakstam, tas nav tik svarīgi. Un es esmu skolotājs pēc. Nu, jāsaka, no kļūdām mēs arī mācamies. Mēs paraugamies uz uh, to, kur mēs esam pieļāvuši kļūdas, un mēs uh, mācamies no tā. Un tā kā šī ir pēdējā sanāksme pirms uh, atvaļinājuma, novēl visiem jauku atvaļinājumu, izbaudiet to, izbaudiet jauko laiku Eiropā vai arī citviet, un tiksimies atkal pēc atvaļinājuma. 31. augustā pulksten 17. Mēs esam tās uh, komiteja, kas uh, viena no pirmajām atsāk darbu pēc brīvlaika.